Kolēģi, es aicinātu jūs ieņemt uh, savas vietas, tā lai mēs varam ķerties pie darba. Sāksim ar balsošanu par Taylor kunga ziņojumu attiecībā uz pasažieru tiesībām, izmantojot gaisa transportu. Vai lūdzu varētu man darīt zināmu, kam nav balsošanas kartes Krāmerkungs? kungs? Lafadroja kungs. Tad jums ir jāparāda, kā jūs balsosiet, tad, kad mēs balsosim. Un tagad pārbaudīsim, sākam balsot, tāds pārbaudījuma balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Debora, vai jūs nobalsojāt? Debora, vai jūs pārbaudījāt savu konsoli? Vai tā darbojās? Everybody... Tā tad visi ir nobalsojuši, nemānieties. Un tad esam gatavi sākt. Teilor kunga ziņojums attiecībā uz uh, pirmo paragrāfu imko grozījums, kas ir par, kas pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums, Pirkera kunga grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Tas nozīmē 15. atkrīt, 17. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas. Vai mēs pārbaudīsim, lūdzu, 18. grozījumu? Sākam balsot. Un tagad es redzu, ka vēl viens no deputātiem ir pār, vēl viens pret. Labi, beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 15 par un 20 pret. Imko 2 un Imko 4 balsojam kopā par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. A kompromiss. Dalītais balsojums, ko lūdzu konservatīvie, tāpēc balsosim pa daļām par pirmo daļu, kas sākas uzskata, ka un beidzās ar vārdiem Eiropā, un otrā daļa, un tāpēc eh, beidzās ar šī statistika. Par pirmo daļu, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad pāriesim uz B kompromisu. Par pret, atturs, pieņemts. 33. grozījums Marinesko kungs par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk C kompromiss ar mutisko grozījumu, ko iesniedza sociāldemokrāti, vai ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja nav, tad ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, Pieņemts. 42. grozījums Marinesku. Pār, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 49. Grisbeka par, pret, atturas. Pārbaudīsim 49. grozījumu. Man šķiet, ka tas ir pieņemts, bet labāk nobalsosim elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Maikl, jūs par, es, es ņemšu to vērā. Uh, 28 par un 16 pret pieņemts. 50. par, pret, atturas pieņemts. Un paldies. 51. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 51. elektroniski. Sākam balsot. Plus 2 in favor. Everybody voted. Vote. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot un tas ir 22 pār 21 pret pieņemts. Ir divi, kam nav balsošanas kartes, es to ņēmu vērā. Bet vienalga pieņemts. Uh, 48. A, tas atkrīt, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Nākamais ir 52. grozījums. 52. par, pret, atturas. Tagad arī pārbaudīsim elektroniskā jālas Senders kundzes grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Michael, Par kā jūs balsojat par? Labi, 24 par un 20 pret pieņemts. E kompromiss. Par? Pret? Aturs pieņemts. 65. grozījums par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts. 68. pār pret atturas noraidīts. 70. Vortman kola par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski 70. Man šķiet, ka ir noraidīts. Sākam balsot give... Varbūt jūs uh, varētu man pateikt, Maikl, ko jūs balsojat, tā mums ir vēl divi pār, papildus, beidzam balsot. Tas nozīmē, ka 31 pār un 12 pret pieņemts. Imko 18. atkrīt, 67. tālāk par, Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētājs, es tad drusciņi nomaldījos. Nākamais ir 71. grozījums - Sehnalova. Okay. I'm told 69 varam balsot arī par 69. papildus. Vai mēs pieņemsim tagad zasādas, kas ir pār, kas pret, atturas pieņemts. Tagad gan 71. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 71. grozījumu elektroniski. 71. grozījums. Sākam balsot. Jā, Vai visi ir nobalsojuši pēc tam balsot? Un tas ir noraidīts. 72. tikau par, pret, atturas. Atkal pārbaudīsim elektroniski. 72. sākam balsot. Ta... Beidzam balsot.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 76. Sehnalovas kundze. Un tas ir papildinājums, par ko mēs balsojam. 76. par pret atturas pieņemts. G kompromiss. Un tas ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa no aicina līdz bez maksas, un otrā daļa un atsauc un bez rezervējums. Par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas arī pieņemts. Deviņdesmit pirmais grozījums 92. grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Imko 17. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Imko 17. grozījums. Sākam balsot. Vēl divi papildus pār, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 99. Vortmana kola. Vai tas atkrīt, jautā priekšsēdētājs? Nē, tas tiešām atkrīt, jo mēs jau nobalsojam iepriekš tālāk simtais grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. Imko 12. kas par, kas pret, kas atturas pieņemts pieņemts. 101. grozījums, kas par, kas pret, kas vispār nemaz negrib balsot eh, no sociāla dem demokrātu puses vēlreiz par Marcinkēviču, par pret atturas pieņemts. H kompromiss. Tur ir mutisks grozījums no zasādas puses, vai kāds par to iebilst, ja neviens neiebilst, tad mēs to pieņemsim. Un te arī ir dalītā balsojuma lūgums trīs daļās. Te ir mutisks grozījums plus trīs daļas par kompromisu grozījumu. Pirmā daļa uzsver otrā daļa sākas ar aicina, un trešais uh, vēlreiz aicina. Balsojam par mutisko grozījumu vispirms par, pret, atturas pieņemts. Tagad par trim daļām. Par pirmo daļu, par, o, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Trešā daļa par, pret pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim par trešo daļu. Sākam balsot elektroniski par trešo daļu. Kramerkungs, jūs arī esat par, vai viss ir nobalsojuši, tad balsojums beidzies. 23 pār pret pieņemts. Tālāk, 107. Kas par? 107. grozījums. Pār, kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim 107. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Kramerkungs. Jūs esat pār, vēl divi pār, beidzam balsot. Un tas ir pieņemts 24 pār, 22 pret. Tālāk 109. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. IMCO 27, kas par, kas pret, atturas pieņemts. IMCO 29, kas par, kas pret, atturas pieņemts. IMCO 30, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss I, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk, 121. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 121. grozījums. Vēl divas papildus balsis ir pār. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 123. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski par 123. grozījumu elektroniski balsojumu. Man šķiet, ka tas ir pieņemts. Tā, vēl divas papildus balsis par, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Imko 11. Kas par? Kas pret? atturas pārbaudīsim elektroniski. IMCO 11. grozījums. Vēl divas papildus balsis pret, beidzam balsot, ja visi ir nobalsojuši. Pieņemts. G kompromiss. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. 126. grozījums. kur angļu tulkojumā būtu jāizmanto vārdi in due time, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. 127. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 128. kas par, kas pret, atturs pieņemts kā kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 141. par, pret, atturas. Vai mēs varam pārbaudīt 141. grozījumu elektroniski sākam balsot? Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Tas ir noraidīts. 143. par pret atturs noraidīts. Tālāk L kompromiss, kas par, kas pret atturs pieņemts. M kompromiss, kas par, pret, atturs, pieņemts. 152. Kas par? Kas pret? Atturas. Man šķiet, ka tas ir pieņems, bet būtu labāk pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot par 152. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 pret 21, tātad pieņemts. 153. Kas par? Kas pret? ka saturs pārbaudīsim arī šo grozījumu elektroniski. 153. grozījums balsojam elektroniski. Mums viens atturas un vēl viens uh, ir pret papildus, bet pieņemts. 154. par pret atturas pieņemts. 155 kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 158. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 159. par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim elektroniski 159. grozījumu. Sākam balsot, un mums ir vēl divas papildus balsis pret. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 156. Kas par? Kas pret? Atturs. Tas ir noraidīts. 157. Kas par? kas pret atturas tas ir noraidīts. Imko 14. par pret pārbaudīsim. Imko 14. grozījums. Sākam balsot elektroniski un vēl divas papildus balsis par. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 160. kas par? kas pret. Pārbaudīsim arī 160. grozījumu. Sākam balsot. Vēl divas papildu balses par, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 161. par. Pret. Aturas. Noraidīts. 162. par. Pret atturas pieņemts. Tālāk 164. Foster kunga grozījums. Vai arī tās atkrīt jautā priekšsēdētājs? Te nav rakstīts, ka tas atkrīt. Imko 15. grozījums nākamais par. Pret atturas pieņemts. Imko 15. kas par, kas pret, atturas pieņemts. N kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 169. nākamais. Koha kunga grozījums, kas par? kas pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Pār 169. grozījumu sākam balsot elektroniski. Maikl, jūs esat pret, vēl divi, ne, viens pār un viens pret, ļoti labi. Beidzam balsot. Pieņemts. 170. ir lingvistisks grozījums. Tālāk, IMCO 20. Kas par? Kas pret? Atturas? Noraidīts. 171. par? Pret? Atturas? Pieņemts. IMCO 19. Kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. IMCO 21. Kas par? kas pret, atturas pieņemts. 174, kas par, kas pret, kas atturas noraidīts. 173, kas par, kas pret, atturs pieņemts. 177. nākamais, kas par, kas pret, atturas pieņemts Man šķiet, ka tas ir noraidīts, bet ir nepieciešams pārbaudīt elektroniski par 177. grozījumu balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, un tas ir skaidri noraidīts. 175. kas par, kas pret, atturs noraidīts. 178. kas par, kas pret, atturs noraidīts Pieņemts. Simt septiņdesmit devītais, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 176. Atkal ir lingvistisks grozījums, tāpēc mums par to nav jābalso. 180. kas par, kas pret, kas atturas Pārbaudīsim 180. grozījumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Vēl divas balsis papildus par, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 181. par, pret. Atkal pārbaudīsim par 181. grozījumu. Man šķiet, ka rezultāts būs tāds pats bet pārbaudīsim. Tā, vēl divas papildus balsis par. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 183. Kas par? Kas pret? Atturas. Noraidīts. 184. Kas par? Pret? atturas. Arī tas ir jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 184. Viens mums vēl papildus ir par, viens pret. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. 182. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Imko 24. atkrīt. Tagad pāriesim pie 28. paragrāfa 188. grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Simt deviņdesmit pirmais ir nākamais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 192. kas par, kas pret, atturas, pieņemts pieņemts. 194. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Imko 22. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 195. kas par, pret, atturas pieņemts. Trešais, kas par pret. Pārbaudīsim trešo grozījumu elektroniski. Lūdzu, sākam balsot un vēl divas papildu balsis pret. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Ceturtais, kas par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim ceturto grozījumu. Tēlora kunga grozījums sākam balsot elektroniski, divas balsis vēl papildus par, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, un tas ir pieņemts. Piektais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Sastais, kas par, pret, atturas pieņemts atturas noraidīts. Tālāk 11. kas par pret atturas noraidīts. 7., 8., 9., 10. vienādi, kas par, kas pret, atturs pieņemts. 12. kas par, kas pret, atturs pieņemts. 13. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 14. par, pret. Pārbaudīsim par 14. grozījumu, balsosim elektroniski, sākam balsot, vēl divas papildu balsis par. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un tas ir pieņemts 24 pār 22 pret. Pirmais, kosa, kas par, kas pret, atturs noraidīts. Un tad otrais kosas grozījums ar mutisko referenta ziņu eh, grozījumu. Kas par? Kas pret? Autors pieņemts. Un visbeidzot gala balsojums. Sākam balsot. Un mums ir vēl divas balsis par. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? 41 par, 1 pret, 4 atturās. Mēs apsveicam referentu Teiloru kungu, ziņojums ir pieņemts. Un tagad Christine, yeah? No. Oh, right. We're waiting for. Mēs gaidām Delbekas kungu no eh, klimatu pārmaiņu ierobežošanas ģenerāla direktorāta.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 pie mums viesojas Jost Delbekas kungs, kurš ir ģenerāldirektorāts klimata pārmaiņu ierobežošanas ģenerāldirektorāta aviācijā. Viņš mums sniegs prezentāciju par aktuālā situāciju attiecībā uz emisiju tirdzniecības schēmu. Un tad atklāsim debaks. Delbeks kungs, sirsnīgs paldies, ka ne tikai ieradāties šeit, bet turklāt arī ieradāties ļoti laicīgi, lai mēs varētu sākt savus debats pat nedaudz ātrāk nekā bija paredzēts, par to es jums esmu pateicīgs. Ja kāds uh, vēlas atstāt zāli, uz to tagad izdarīt, un tad arī sāksim. Okay, Mr. Delbecker, the floor is yours. Lūdzu, Delbekas kungs, dod jums vārdu. Paldies. Paldies un labrīt viss apkārt. Man prieks patiesi būt šeit un sniegt jums E, ievadu par aviācijas e, situāciju, kā mēs ar e, siltumnīcas gāzes emisijām cīnāmies un kāda ir statotiskajā, kāds statotiskais fons. Klimata izmaiņas ir reāla problēma, zinātnieki ir ļoti pārliecinoši zinātnisks pierādījums tam snieguši Eiropas Savienībai, ir daudz uh, uh, likumdošana, instalācijām, spēkstacijām, automašīnām tam līdzīgi. Uh, bet viena joma, uz ko līdz šim nekāda likumdošana nebija spēkā, bija aviācija un starptautiskais jūras transports. Iesākšu ar aviācijas tēmu. Valdīja uzskats, ka arī šis jautājums ir jārisina, jo joma ļoti strauji aug. <clears throat> 700% izaugsmi paredzēta no šīs dienas līdz 2050. gadam. Tā ir nopietna problēma. Mēs samazinām eh, siltumnīcas gāzes emisijas citās jomās, taču aviācijā tās tikai pieaug. Protams, ka uh, starptautiskā aviācija ir tiešām globāla joma, un tas politisko rīcību šajā jomā ļoti sarežģīja, salīdzinot, piemēram, ar spēkstacību vai transporta līdzekļu likumdošanu. Trīs komentāri no manas puses. Pirmkārt, neliels vēsturisks ieskats. Eiropas Savienība vienmēr iestājās par to, lai šī problēma tiktu risināt eh, starptautiskās cilvēks avizācijas, aviācijas organizācijas ietveros, taču organizācija nebija sevišķi rezultatīva, un likumdevēji, tā skaitā jūs, kļuva jau neapmierināti par to un tika aicināta komisija rīkoties, jo izskatās, ka globāla darbība nedarbosies. To arī darījām, sākām darboties 2008. gadā, pieņēmām regulu, kas paredzēja uh, eh, starptautisko aviāciju iekļaut emisiju tirdzniecības schēmā. Tas bija saskaņā ar starptautiskās civilās aviācijas organizācijas vadlīnijām, jo viņiem ir divas, eh, divi pamatprincipi viņi uh, e, e, nodevu un uh, e, nodevas aizliedz, taču uh, tiek uzskatīts, ka emisiju tirdzniecības schēma nav nodeva vai nodoklis, tas ir kas cits. Mm, es domāju, ka ir svarīgi to norādīt, ka tas arī tā ir atzīts. Vēl svarīgs ICAO atzinums, tātad Startautiskās civilās aviācijas organizācijas, bija tāds, ka e, šī sistēma būtu svarīgs solis, ko mēs gatavamies ieviest, bet ICAO paši e, savu sistēmu neradīšot, bet uh, mudinās aviokompānijas iesaistīties nacionālās schēmās. Uh, 2008. gadā lēmums rezolūcija tika pieņemta vienbalsīgi padomē ar balsojumu un ar milzīgi uh, plašu vairākumu Eiropas parlamentā. Lūk, tik tālu esam tikuši šodien. Tagad e, varu sacīt vēl, ka 2011. gada 1. janvārs bija svarīgs datums, jo no šī brīža visām emisijām bija nepieciešams atļaujas, un tās par bezmaksas plašā mērogā tiek nodots. Tā ir reģionāla schēma 85% no emisiju 2005. gadā būs bezmaksas, bet tās, kas ir maksas, pieaugs katru gadu sākot no 2013. gada. Statotiskajām aviokompānijām būs tātad jāreikinās ar šiem atlikušiem 15-18%. Tik tālu esam tikuši šodien, ir labi atgādināt, ka tas viss notiks saskaņā ar koplēmumu procedūru, un parlaments bija iesaistīts šajā procesā. Otrkārt, kāda ir mūsu pozīcija šodien? Jānorāda, ka eh, starptautiskā līmenī likumdošanai bija pretestība Eh, Daudzas divpusējās sarunās mēs šo jautājumu pacēlām, arī galoņa sanāksmēs, un tāds pagrieziena punkts bija ES ASV galoņa sanāksme pagājušā gada novembrī, kur tika runāts par šo jautājumu. Mēs saņemām ASV atbalstu eh, tātad turpināt šīs diskusijas arī ICAO kontekstā, starptautiskās civilās aviācijas organizācijas kontekstā. Kopš tā laika prezidents Kobekungs un ģenerālsekretārs Bežamēkungs ir izteikuši nodīgas priekšlikums, kā var IKO darba programma tikt pātrināta, lai e, cīnītos ar ciltsumnīcas gāžu izmešu darba programmu, e, ko šī organizācija ir uzsākusi. Tas mums šķiet ļoti pozitīvi. Un mēs darbojamies saskaņā trīs galveniem virzieniem varam atbalstīt jebkādu IKO radītu sistēmu, ja vien tā samazina emisijas straujāk nekā mūsu reģionālā eh, sistēma Eiropā. Globāls režīms būtu ļoti pievilcīgs, jo aviācija pēc būtības ir globāla eh, tiz, eh, ekonomikas joma, tādēļ globālā jomā arī visefektīvāk varētu šos jautājumus risināt. <clears throat> Otrakārt, šāds režīms nedrīkstētu diskriminējuši attiekties pret vienu vai otru aviokompāniju. Tas mūsu likumdošanā ir ļoti stingri ierakstīts, un tam arī vajadzētu būt ICAO, jeb kāda risinājuma uh, eh, vadmotīvām. Diskriminācija nepieļaujama. Jo starptautisko klimatu izmaiņu sarunu kontekstā mums ir uh, Tāds princips, ka rūpnieciski attīstītām valstīm būtu jādara vairāk nekā mazāk attīstītām, taču tātad kopīgā, bet diferencētā atbildība, tā sauc šo principu. Un aviācijā daži interpreto to tā, ka eh, attīstītām valstīm jādara viss un at mazāk attīstītām nekas. Tas jau nu mums šķita pārspīlēti, mums šķita, ka tas radītu konkurences kropļojumus, uh, mūsu starptautisko avio kompāniju e, uz viņu rēķinu un e, to mēs arī cenšamies panākt, lai tā nenotiktu IKL līmenī. Tātad otrs, pa ko es runāju, tā bija nediskriminācija. Trešais. Ja IKL piedāvās rīcības ietveru nevis ar atvērto režīmu, tad šim ietveram vajadzētu ietvert sevi mērķus un pasākums. Tātad ne tikai noteikti mērķis, bet arī konkrēts pasākums katra mērķa sasniegšanai. Pretējā gadījumā mēs skaistus saukļus tikai dzirdēsim, <clears throat> un tad pēc tam brīnīsimies, ka tie netiks sasniegti. Tātad konkrēti mērķi, konkrēti pasākumi mērķu sasniegšanai. Tie ir šie trīs kriteriji, ko izvirzam jebkādam IKO risinājumam. Tātad mēs esam apņēmis pilni šai sadarbībai IKO ietveros un sniedzam arī aktīvu ieguldījumu tam aizkulisēm, lai uh, eh, IKO darbs virzītos uz priekšu. Trešais, ko es gribētu uzsvērt. Pagājušajā nedēļā Maskavā mums bija sanāksme. Uh, Pagā... Novembrī bija Delī svarīga sanāksme un vēl pēc tam būs Saudijārābijā eh, sanāksme. Taču Maskavā tika pieņemta deklarācija, kas atspoguļojas starptautiskajā presē. Jums droši vien interesētu, kā mēs šo deklarāciju interpretējam, šo Maskavas deklarāciju. Protams, esam nedaudz vīlušies, <clears throat> ka Maskavas deklarācija E, drīzāk varētu nodevēt par tādu negribīgo koalīciju. Daži tā ir to, to nosaukuši jau. Maskavas sanāksmes laikā mēs skaidri norādījām, ka mēs gaidām pozitīvus ieguldījumus problēmu risinājumā no pārējām pusēm, no partneriem, un man jāsaka, ka esam diezgan vīlušies attiecībā uz to, kas ir panākts vai kas nav panākts, pareizāk sakot, kā samazināt siltumnīcas gāžu izmešus. E, Māskals konferences paziņojumā e, risinājumi ir diezgan maz iezīmēti. Par deklarācijas saturu. E, šai deklarācijā ir iezīmēti dažādi varianti. Varianti, kas varētu tikt iedarbināti ja Eiropas Savienība virzās uz priekšu ar savu likumdošanu. E, tās ir tādas, daži viņas varētu nosaukt par e, atmaksas e, darbībām, un šie varianti neiedarbotos automātiski un tūlītēji, taču IKEA tiek dot iespēju uh, iesaistīties procesā, un to tomēr varam vērtēt pozitīvi, ka Maskavā ir paredzēt varianti, kā varbūt atmaksas pasākumu spērt, kā arī to, ka mums AIKO ietveros ir jāpastiprina savu pūliņu. Līdz ar to mēs varam konstatēt, ka visas puses ir gatavs iesaistīties šajā IKO kontekstā, šajā darbā, un šī iespējams jāizmanto. Maskavas deklarāciju parakstīja 23 valstis. Tās nebija tieši tās pašas, kas iepriekšējo deklarāciju Delī parakstīja. Dažas ir izstājušās, citas, drīzāk mazākas valsts ir iestājušās. <clears throat> Uz piecām no šīm 23 valstīm pat mūsu likumdošana neatiecas, jo mūsu likumdošanā ir deminimis klauzula ietverta. Taču galvenais būtu tāds, ka jebkāda veida atmaksas pasākumu tikt iedarbināti, mēs Eiropas Savienībā un īpaši Eiropas komisijā esam apņēmības pilni risināt jautājumu tūlīt pat, cik, tik līdz tā rastos. Atmaksas pasākumi, kas vērsti pret ES aviokompānijām, nevar tikt pieļaut, un ja tie tiks, notiks, tad mēs rīkosimies tūlītēji. Es domāju, ka vēl viens punkts, kas ietverts Maskavas deklarācijā, bija nedaudz citā formulējumā nekā Delī deklarācijā, proti, ka aicinājums ēst likumdošanu iesaldēt ir nedaudz mazāk agresīvi formulēt nekā Delī deklarācijā. Kopumā tad, tad Maskavas sanāksme nebija sevišķi pozitīva, Eh, ņemot vērā starptautisko aviāciju un emisiju tirdzniecības schēmu, taču tajā ir daži pozitīvi elementi, un vispozitīvākais ir tas, ka varam sadarboties IKO ietveros. Un līdz ar to arī nonākam pie jautājuma, kas pat labāk notiek IKO. Marta sākumā no 10. līdz 12. ja es nemaldos, IKO padomu sanāks kopā, noteikti tiks apspriest šis jautājums, tas būs svarīgs brīdis Mēs ceram, ka IKEO, kā tika norādīts, piedāvātu ierobežot risinājumu skaitu, kā siltumnīcas gāžu emisiju jautājumu risināt līdz jūnijam. Un viens piedāvājums tiktu izstrādāts līdz gada beigām. Es domāju, ka mums ir jāmudina IKO pieturēties pie šī laika grafika, pretējā gadījumā būs problēmas, jo mūsu pašu likumdošanā ir termiņš 2013. gada aprils. Un tas arī ir tieši datums, līdz kuram avio kompānijai ir ITS atļaujas jāiesniedz. Ļoti izšķirošs datums balsoties uz mūsu likumdošanu. Līdz ar to varam sacīt, ka mums ir tāds iespēja loks gads, gadu garumā, bet tas nav ilgs laiks likumdošana, pa likumdošanu runāšanu. Bet mēs priecājam, ka IKO virzās strauji un mārtā IKO padoms sanāksmē būs pirmās indikācijas, kā viņiem veicas kopsavilkumā. Eiropas Savienība stingri atbalsta startautisku globālu risinājumu siltumnīcas gāžu samazināšanā. Startautiskā aviācijā mums ir reģionāla schēma, ES emisiju tirdzniecības schēma, tā netiks atcelta, bet esam gatavi pielāgot šo schēmu, ja ICAO, Startautiskā civilās aviācijas organizācija, ierosinās patiesu globālu startautisku režīmu līdz 2013. gada aprīlim. Pat labam eh, no IKO jaušam tādas pozitīvas indikācijas, kādēļ mums ir cerības, ka arī līdz šim datumam tiešām IKO izstrādās patiesi globāli starptautisku režīmu. Paldies! Paldies, un tagad koordinatori eh, runāsim Groškungs PP vārdā. Jā, pavisam īsi, jo daži kolēģi arī vēl gribēs uzstāties un gribu atgādināt to, ka šeit jau komitejā esam aicinājuši komisiju saulēcīgi ar šo jautājumu runāt, lai nebūtu tā, kā ar citām tēmām, ka mēs būtu novēlojušies, un arī vēl ļaunāk būtu, ja komisija pieņemtu lēmumu koplēmu procedūrā un ka tas atkal tiktu izdiskutēts starp komisiju un padomu un apietu parlamentu. Es domāju, ka pagātnes pieredze rāda, ka mēs nevaram akceptēt šādu rīcību otro reizi un tīpaši šai jomā. Un starptautiski vai nu lidojumi vai uh, kuģu satiksme, jautājumi ir sarežģīti un mēs domājam, ka tie pasākumi, kādus mēs Eiropas līmenī gribam īstenot, ka tie ka tiem mums ir vajadzīgs starptautisks atbalsts jau iepriekš, nevis pēc tam jāmēģina pārliecināt. Nu, vienalga, cik lēni tas process būtu, pagātnē to redzējām. Un pēdējā piezīme. Tas ir jautājums. Nu, izskatās, ka starptautiskā līmenī nenotiks tas, ko sagaidām. Un, ja IKEA līmenī nebūs progresa, kādi pasākumi no 2013. gada būs sagaidām no komisijas puses attiecībā uz tām valstīm vai sabiedrībām, kas neatbilst ES noteiktajām normām un kādi ir mūsu pasākumi. Nevis tikai uzdot jautājumu, kādus uh, soļus citi grib spērt attiecībā pret mums. Un nākošais jautājums tiek draudēts ar zināmiem ierobežojumiem, pārlidojumiem. Un kā komisija vērtē šos draudus, kas tiek izteikti? Tas, ka nu, jāpratojas, tas ir skaidrs, bet kā var ekonomiskos zaudējumus jau iepriekš novērst, sperot mm, profilaktiskus soļus un pasākums īstenojot? Paldies! Tagad Elka Drāvīkungs, sociāldemokrāti. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Delbēka kungam par ievadvārdiem. Pagājušo gadu laikā mēs dzirdējām no nu, ārkārtīgi dažādas stāstus par šo uh, pasākumu finanšu ietekmi Un bieži runāja tie kolēģi, kas nepārāk labi bija informēti par Eiropas likumdošanu un tās iespaidu. Bet, nu, neskatoties uz visu to, es domāju, ka mums vajadzētu divās uh, fāzes izskatīt. Pirmkārt, uh, likuma normas uh, Eiropas satiksmē, un uh, visiem jāsaprot, kā tas īsti darbojas. Un tad pēc tam nākošā fāze situācija visā pasaulē. Nu, ir skaidrs, ka šeit eh, esam koplām procedūrā, mums ir jābūt konsekventiem, ievērot mūsu pašu noteikums, bet gribu uzdot arī pāris jautājumus. No vienas puses jūs norādījāt uz eh, to, kas EKO eh, ietvaros tiek īstenots un kādreiz jāuzdod arī jautājums, vai pietiek ar šiem soļiem, ja vai mums nevajadzētu spērt uh, soļus mūsu pašu likumdošanā. Kurā brīdī tad var teikt, ka, nu, uh, pietiek? Jūs teicāt, ka mēs varētu būt nedaudz elastīgāki un piedāvāt tādu tā kā piemērošanos, bet es domāju, ka ja tādi būtu, tad mums ir nepieciešama ar šī koplēmuma procedūra. Un es gribu uzdot jautājumu, vai Juridiski tas viss vispār var darboties līdz 2012. gada aprīlim. Un uh, tikai gada beigās jūs teicāt, ka būs tāds uh, apjomīgs priekšlikums arī likumdošanā ir norādi, ka valstis var ievadīt soļus, lai um, tiktu atceltu normas, kas liktu tām ievērot mūsu likumdošanu, vai tad tā tas uh, ir, vai valsts uh, šādā izpratnē rīkojas, un vai viss, nu, teiksim, tā kompetence tiek pārlikta EKO rokās. Un tad papildināšu to, ko Matja jau teica, kas konkrēti notiks, ja netiks rasts risinājums. Uh, Nu, ne visas valstis reaģēs eh, vienā un tajā pašā veidā. Dažas varbūt teikt, nu, mēs nemaksāsim vai mēs spērsim kādus pretsoļus. Kādas iespējas, kādus soļus varēs spērt tad Eiropas līmenī, kas mums tad būs jādara? Ir jāuzdod jautājums arī par nevienlīdzīgiem priekšnoteikumiem, ja dažas līdzsaviedrības maksā un citas ne. Un vēl pēdējais jautājums par uh, vienošanos Krievijā. Jūs teicāt, ka tikai dažas valstis to ir parakstījušas, bet ir pietiekami daudz, lai konstatētu, ka lielas līdzsabiedrības, kā piemēram ASV, Krievijas un Ķīnas, ir uh, ietverts, un tas uh, savukārt ir tāds diezgan liels tirgus sektors, un to nevajadzētu novērtēt pārāk zemu vai tas ir tagad tāds tā kā liels blefs, jeb jūs esat pārliecināti, ka mums uh, būtu nopietni jāizturas. Protams, ka jūs esat kāds, kas uh, ikau ietvaros arī redz, kā lietas attīstās. Un, piemēram, attiecībā uz Krieviju, vai jums arī ir tāda, uh, tāds iespējas, ka mēģina tā kā konsens rast? Paldies! Mēsterskundze. Jā, nu, manuprāt, eh, saprātīgi risinājumi ir tad, ja tie ir attiecināti uz visiem transporta līdzekļiem un arī spēkā visā pasaulē. Par to jau ir vienošanās problēma, un jautājums ir, kā to varētu īstenot. Un, manuprāt, ir nozīmīgi tas, kas notika Krievijā. Varbūt, ka mēs, kā Eiropieši, esam pārāk maz uh, uh, novērtējuši to, kā šo negribīgo pēdiņās uh, koalīcija darbojas. Nu, praktiski gandrīz tādas soda muitas ir uh, noteiktas Eiropas līnijām. Ķīna ir aizliegusi Ķīnas līdzsabiedrībām reaģēt uz to, kas notiek Krievijā un ASV. Ķīna, Indija, Krievija visi kopā mm, turas, nu tad tas ir nopietni. Un manā skatījumā vienīgais variants, ko mēs varam darīt, ir mūsu ietekmi IKEO tikai vēl paplašināt. Un man liekas, ka tas pat ir labāk nekā citus, nu vēl vairāk, teiksim tā, tā kā gaidināt. Tad viņi izšķirsies nu nemaz nepiedalīties. Drīzāk jādomā, kā viņus varētu ieinteresēt, lai viņi piedalītos IKEO darbā. Un, manuprāt, tas ir vienīgais ceļš, tā kā Elka Draujkungs teica, nu kā tas tehniski ir iespējams ar likumdošanu no vienas puses, un no otras puses, ja mēs domājam, ka mūsu ceļš ir tas pareizais, tad jākoncentrē visi pūliņi un spēki. Un noslēgumā, jā, esmu nobežījusies par to, kas notika Krievijā. Un es biju nobežījusies, ka tas tā varētu būt. Mums jāizturs nopietni pret to. Uh, Un jādomā, kā tai vietā, lai mūs uh, izolētu, mēs tuvinātos citiem. Paldies. Tagad Lichtenbergers kundze. Jā, paldies. Es pārstāvu atšķirīgu viedokli. Jā, es varu iedomāties, ka uh, Eiropa pēc pirmās no nu, tās spēcīgās vēja plūsmas uzreiz atkāpjas, nu tad mums ir problēma ar ticamību. Uh, un kā tad uh, diskutēsim ar rūpniecību un citiem transporta veidiem, kā varēsim ietaupīt, ja nesam uh, interesēti. Ja Meisners kundze, jūs sakat, ka visiem transporta līdzekļiem uh, pret tiem ir jābūt attieksmai vienādai, tad arī uh, emisiju tīrzniecība jātiek atceltai rūpniecībā un citās vietās, tad klimata aizsardzība šajā līmenī mēs varam pilnīgi aizmirst. IKEA attiecībā uz to man ir nulles optimisms. Tas, kas turpat labam notiek, ir tas, ka ASV tagad ir meklējušas viņu alianses, un ka šeit ir nu, tāda masīva šantāža. Un ja mēs uzreiz sakam, vai bailes, bailes, uzreiz atkāpsimies no klimata aizsardzības, jo citi to varētu uh, uztver kā agresīvu nostāju. Nu, bet atvainojiet, tad. Uh, Eiropas parlamenta plašs lēmums pēkšņi vairs netiek ievērots nemaz, un otrkārt es domāju, ka tas ir pretrunā ar visu to, kas citās globālās sarunu kārtās tiek diskutēts un darīts. Mans uzskats un tas punkts, ko es neesmu vēl īsti izpratuši, izpratusi, ir tāds. Kādas iespējas ir, ka kaut kas salīdzināms, kā IKEA varētu tikt pieņemts? Nu, deklarācijas ir skaistas, un varbūt, ka pēc simts uh, gadiem mēs gribētu parūpēties par klimatu jautājumiem. Un kā mēs varēsim novērtēt, vai uh, kāds pasākums ir adekvāts. Mums taču nav, piemēram, arī salīdzinām uh, tīkla uh, izmērīšanai kā ir ar apusējo mērījumu rezultātu atzīšanu, kādi, kādas ir iespējas CO2 izmešas mērīt, kāda ir situācija pasaulē. Nu, nav jau nemaz tādas zinātniskas situācijas pilnīgas skaidrības. Un tas novad mūs pie tāda ļoti sarežģīta jautājuma, tad, kad runā par pretpasākumiem. Mm. Kāda varētu būt šie pretpāsākumi? Manā skatījumā, nu, sākumā precīzi jāparaugās. Jo, nu, bieži vien tas ir vienkārši arī tāds pārspīlējums, kas notiek. Mums ir reģionālajā tīkli un uh, tirgi un savienojums starp tiem. Un šie savienojumi starp reģionālajiem tīkliem uh, Tos jau var, teiksim, vērtēt tikai kā vēršanos pret tom, tad, kad ir tāds represijas pasākums eh, redzam pret Eiropu. Un kāda ir to attiecība vienam pret otru? Mēs, mm, jaunatīstības valsts un valsts ar, attīst, ar, ar eh, daudzsološu ekonomikas attīstību, kā arī ASV, mēs nevaram piespiest iet pa mūsu ceļu, bet no otras puses arī viņi nevar pieņemt eh, un likt, piespiest mums likt. Uh, tos lēmums, kādus Eiropas parlaments ir uh, pieņēmis, kurš vienkārši atmest tikai tādēļ, ka pasaulē kāds draud. Jo viena lieta ir skaidra. Nu, ja tagad šo negribīgo koalīciju samazinātos, daži paliktu vienmēr. Un daži klimata jautājumu skeptiķi Eiropā, kas nu, dažkārt tādas ļoti saudabīgas idejas izsaka, tad viņu arguments būtu, kamēr šīs valsts neiesaistās, mēs vispār neko nevaram darīt. Tātad, nu, šī problēma pastāvēs principiāli, un tādēļ, es domāju, pirmais solis, kāds mums ir jāspēr, ir tāds jānoskaidro, kādi pretpasākumi ir sagaidām, cik nopietni tie ir, kā tos var novērtēt, kā reaģēs Eiropa un jau tagad pateikt, jā, nē, nu tagad jau mums ir baili, jo citi pateica nē, Tas manā skatījumā ne tikai klimata jautājumu risināšanā būtu problemātiski, bet arī attiecībā uz visiem pasākumiem, kādus mēs ar satiksmes eksterniem aspektiem esam lēmuši pievietot. Um, nākošais būs kuģošana, degviela izmantotā un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Eiropa uzreiz eh, atkāpjas, ja ASV kaut ko prasa. Nu, praktiski viņi varētu arī prasīt, lai mēs kaili lidojam, lai redzētu, kas mums īsti līdzi ir. Bet, nu, ja mēs neīstenojam mūsu priekšstats, tad nekas nenotiks. Un Eiropā ir pārāk daudz cilvēku, kas uzreiz ir gatavi pakļauties eh, ASV prasībai, ja eh, ir kādas negatīvas piezīmes. Paldies! Mrs. Foster, I suspect a contrary. Fosters kundze, eh, es domāju, ka jūs tagad varbūt eh, pretēju viedokli sniegsiet. Nu, es atļaušu Lichtenbergeras kundzei palikt pie savu viedokļu un es izteikšu savu. Es gribētu pateikties um, par mūsu viesa viedokli. Un, e, es pal gribētu pakavēties pie ekonomiskajām aktualitātēm, bet e, tas nav personīgi, e, taču es domāju, ka Eiropas komisija e, izdarīja spiedienu uz Eiropas parlamentu, tad, kad viņi nāca pretī ar savu schēmu. Tā bija pietiekami pretrunīga. Uh, un Eiropas komisija tika brīdināta. Viņus brīdināja gan rūpniecības pārstāvji, gan dažādas organizācijas, gan politiķi, gan dalībvalstis, ka tas varētu radīt lielas grūtības. Jūs var, nevarat uzspiest uh, nodokļus trešajām valstīm, jūs varat saukt tās par nodevām vai kā gribiet. Bet Eiropas komisija zināja, ka tas nav izdarāms. Uh, Viņi vēlējās dabūt trešās valstis savā pusē, nu un tagad te mēs esam tā kā pie sasistas silas. Jūs teicāt, ka jā, nu, mums ir uh, ekvivalenti pasākumi, bet kas izlem par šiem ekvivalentajiem pasākumiem? Tur ir kaut kāda žūrija? Jūs jau pirms sešiem gadiem zinājāt, kad šis priekšlikums uh, ar šo priekšlikumu nāca klajā, tur bija ļoti daudz valstis, kas Eiropas Savienībai nosūtīja vēstulē. Vēstuli sakot, e, dariet, ko gribiet, bet nenorādiet, kas mums ir jādara. Un man juridiski tas arī neizklausās saprotam, un pilnīgi vienalga, ko par to saka kopienu tiesa. Uh, paskatīsimies uz tādām valstīm kā Amerika, Brazīlija, Krievija, pieminēt to visu, tas ir smieklīgi, jo šajā gadījumā tas vienkārši nav vietā. Mēs zinām, ko dara ķīnieši, ko dara krievi, ko dara amerikāņi. Viņi neļauj savām aviokompānijām piedalīties šajā schēmā. Un man šķiet, ka tas pārsniedz šīs komitejas uh, pilnvaras, arī jāskatās daudz plašāk. Un man ir jāsaka, ka tad, kad mēs palūkojamies uz pašreizējo situāciju, tad Tad, un skatāmies, kas notiek ar šiem CO2 izmešu kvotām. Un, kur tā naudā paliek? Mēs joprojām to nezinām. Un kur tad mēs pašlaik uh, nonāksim? Jūs jau esat izteikuši draudus arī citām trešajām valstīm. Uh, par eh, šiem izmešiem. Un, eh, ziniet, te ir lielāka nekārtība, nekā mēs vispār varētu iedomāties. Un es nezinu, kur mēs vispār varam nonākt tālāk. Es nezinu, kāpēc trešajām valstīm tagad būtu jāpārdomā. Viņi nepārdomās. Tādēļ, ka viņi negrib, lai Eiropas Savienība viņiem diktē noteikumus. Tāpat kā negrib eh, šeit, Eiropas Savienībā, ka Krievi vai Amerikāņi mums diktē noteikumus. Eh, iedomājieties, ja Krievi izstrādātu tagad kaut kādu schēmu un mums nāk klajā, lūk, tas ir tas, kas jums tagad ir jāievēro. Eiropas Savienība vienkārši pieceltos, apgrieztos un aizietu, pateiktu, ziniet, ko savas schēmas pildiet paši Es, tāpat kā man kolēģi šeit, pārstāvu uzņēmējus. Un mēs interesējamies par to, kāda ir Britu uzņēmēju intereses, Eiropas uzņēmēju uh, intereses. Te ir vesela piegādājas ķēde. Uh, Un tagad mūsu uzņēmējiem ir jāpilda visādi noteikumi, viņiem būs daudz lielāki izdevumi. Un nevar noslēgt uh, nolīgumu ar trešajām valstīm, tāpēc, ka uh, viņi tam nepiekrīt. Un tad te paliek uh, tikai ikau. Un tāpēc e, tā regula vienkārši nevar darboties. Un jūs sacījāt, tā attiecās uz visiem ne, nevēlnu, tā uz visiem neatiecās. Trešās valsts vienkārši neievēros. Tāpēc man ir jautājums, kāds ir jūsu plāns B? Devereks kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs jau esam sasnieguši to kritisko datumu, tas bija 2012. gada 1. janvāris. Mēs joprojām saņemam kritikas, un man jāsaka, mm, eh, Delbeka kungs, ka jūs esat diezgan liels optimists. Tad, kad mēs runājam par CO2 kvotām, mums vajadzētu tad tomēr būt drusciņ elastīgākiem. Mums ir jāveicina dialogs, protams, ar trešajām valstīm, taču mēs nevaram um, samierināties ar to, ka uh, mūsu uh, aicinājumi tiek vienkārši noraidīti, bet arī nevar teikt, nu, ka tie trešo valstu pārstāvji ir tādi kaitnieki. Un te es piekrītu Meisneres kundzei. Mēs lūdzam avio kompānijām kas darbojas mūsu lidostās, ievērot mūsu noteikumus. Un, eh, ja mūsu uh, pozīciju var uzskatīt par tādu negrozāmu, tad patiesībā sakot, šķiet, ka mūsu partneru nostāja ir tieši tāda pasti. Mums vajadzētu tomēr censties nosēsties pie galda un pārrunāt, kāda risinājumi būtu pieņemami visām iesaistītajām pusēm. Uh, Mums vajadzētu paskatīties, kāds ir mūsu mērķis. Mēs taču vēlamies attīstīt gaisa satiksmi un padarīt to par videi draudzīgāku. Nu, tas ir tas mērķis, un tāpēc mums ir jāmeklē risinājums, kas ņem vērā arī lēmumus, ko pieņem mūsu institūcijas, bet reizē neapdraud mūsu avio kompāniju e, e, izdzīvošanu. Nu Pagājuši nedēļ e, komisārs nosodīja to trešo valstu um, um, nostāju, kuras vispār nedomā par apkārtējo vīdi. Nu, tas tomēr būtu jādara, un tad mēs varēsim sasniegt mūsu kopīgo mērķi. Paldies! Kramerkungs! Fosters kundze, nu es nezinu, vai tas jūs interesē ka klimata pārmaiņas eh, pastiprinās. Uh, Dienvidpols, Ziemeļpols kūst un Lielbritānija varētu nu vienkārši pārklāties ūdeni, noslīgt. Viss varētu. Nu, mums ir jāaptur uh, klimata pārmaiņas, visām citādi jau nebūs jēgas par daudz ko runāt, un vispār Eiropas Savienība ir vāja, un arī vāja reaģē. Krievi nosaka uh, cenas pārlidojumu pār Sibīriju, Eiropas uh, līdzsaviedrības maksā un nekāda pretpasākuma nav, kādēļ Krievi var pārlidot Eiropai un uh, Eiropas uh, līdzsaviedrības nepār. Uh, uh Sibīrijai, kādēļ viņi var noteikt cenas, un uh, viss notiek tikai Krieva līdzsabiedrība interesēs uh, par tiesībām. Un ir ļoti grūti noteikt summas, un tas jau nav, tā nav maza summa. Un uh, nav runa par to, ka Eiropas Savienība neko nenosaka. Šeit dzīvo 500 miljoni cilvēku, tie ir klienti, no tā gūs labumu arī tirdzniecība. Un šeit e, es vājums nemaz nav šeit noteikts. Mums ir iespējas tādēļ jautāšu ļoti tieši, kāds ir jūsu plāns B? Protams, ka mēs zinām, ka emisija tirdzniecība to ES līdzsabiedrības akceptē, jo visādi citādi viņām bija bail, ka nodokļi par aviācijas degvielu tiks celti. Un ja nenotiks emisiju tirdzniecība, tad ievedīsim šo nodoklu. Un Čikāgo nolīgums saka, ka tikai tas, tā lid, tas lidegviela, kas ir um, lidmašīnā tā netiek aplikta ar, ar nodokli, bet, piemēram, viss tas, kas uh, notiek uh, lidostā uz zemes, tad tas varētu tikt aplikts ar nodokli. Un ja komisijas saka, jā, nu, ja jūs negribat, tad mums ir citas iespējas, ja jūs tā labāk gribat, nu, tad lūdzu, un ar šo naudu tad mēs varētu tādas pasākums īstenot. Uh, kas uh, klimata aizsargā būtu vairāk naudas, mēs varētu daudz ko vairāk darīt un būtu godīgāka konkurence starp uh, līdzsabiedrībām un, piemēram, starp uh, aviāciju un dzelzceļu. Jūs vienmēr prasta godīgu konkurenci, nu tas būtu. Nu, tad paskaidrojiet, vai par to vispār diskutē, ja nē, Eiropā ir um, no iespējas un tiesības, um, un um, tas netiek darīts. Paldies. Un daudz. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirmām kārtām gribētu pateikt, ka es atbalstu šo izmešu apmaiņas sistēmu. Es domāju, ka tādā veidā mēs varam cīnīties pret klimatu pārmaiņām un uzlabot dzīves apstākļus 2008. gadā padome vienbalsīgi pieņēma lēmumu e, nakt klajā ar šādu priekšlikumu, un parlaments ar e, lielā vairākumā atbalstīja šo priekšlikumu. Tagad mēs te lejam krokodīla asāras un. Bet tas jau ir par vēlu. Priekšsēdētāja kungs, tas, ko mēs te tagad redzam, kā e, Barak ka Obamas maska krīt. Ļoti daudzi e, uzskatīja, ka tā kā viņš nāks pie vāras, tad uh, viņš izmainīs pasauli, bet tad, kad viņš tiešām tika ievēlēts, tad atklājās, kā viņš daudz tikai runā par apkārtējo vidi un klimatu, bet neko nedara un mēs esam ļoti vīlušies tajā, kā viņš strādā. Ģenerāla direktora kungs ir ļoti optimistisks, taču viņš galīgi nav realistisks. Mums ir sistēma, kas nav pietiekama un apmierinoša. Problēma ir tāda, ka mēs pašlaik esam uz tirdzniecības kara robežas. Mēs nevaram uzsākt tagad te kaut kādas represijas, bet, nu, ziniet, mums ir tikai viens solis, un tas sāksies. Jautājums, ko es vēlētos uzdot Elbekas kungam, ir, kā mēs no šī tirdzniecības kara varam izvairīties, jo karš nu nav laba izvēle. Mums ir vajadzīgs plāns B. Mēs te esam tiešām tā kā starp diviem zobeniem iespiesti, jo tas būtu ļoti slikti, ja viss beigtos ar tādu karojošu nostāju. Paldies. Nākamā runātāja. Paldies. Es um, ļoti uzmanīgi sekoju diskusijām, kas notika pēc tam, kad mēs gaisa transportam piešķīrām iespēju apmainīties ar izmešu uh, uh, daudzumu. Un es ļoti labi atceros, ka komisārs Dallīs toreiz bija ļoti optimistisks, un viņš bija veselu virkni cerību izraisījis Eiropas parlamentā, un mē, mums likās, ka mēs tiksim ārā no strupceļa, un tāpēc mēs arī atbalstījām komisijas priekšlikumu. Un mums šķiet svarīgi to uzsvērt, jo tagad mēs redzam, ka situācija ir pilnīgi cita cita. Maskavā citas valstis satikās, lai noskaidrot nevis kā strādāt kopā, bet uh, lai runātu par to, kā mūs nobremzētu. Un tas ir tiešām drauds mūsu aviācijas sistēmai. Mēs noteikti vēlamies samazināt izmešu daudzumu, bet mēs gribam arī vienādu attieksmi pret visiem, un tas vienmēr ir bijis komisijas viedoklis. Mēs gribam, lai trešo valstu līdzsabiedrības ievērot tos pašus noteikumus, ko mēs. Un tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs šo ekvivalenci varam īstenot, jo mēs nevaram vienkārši atteikties no šīs direktīvas daļas, jo tad mēs nesasniegsim savus mērķus. Uh, Es pilnīgi saprotu, ka jūs esat gatavs eventuāli pieņemt jaunus likumdošanas aktus vai pašreizējo aktu interpretāciju mainīt, bet runa jau ir par iespaidu, par ietekmi. Un par to, vai citas valstis pieņem šīs Eiropas normas, kas man liekas diezgan neiespējami, vai arī mēs spēram soli uz priekšu, uz IKO pusi, un tas nozīmē, ka normas tiks uzspiestas mūsu uh, gaisa pārvadātājiem, un mums tad ir jāpiemērojās. Te jau bija kolēģi, kas izteicās par tirdzniecisko karu un tam līdzīgi, bet īstenībā mm, tas nevienam nenāktu par labu, neviens jau nevēlas šādu konfliktu, un komisijai ir jāstiepj roka un jāparāda, ka mēs gribam atrast risinājumu. Laiks mums jau ir palicis pavisam maz, un jāsaka, mums pašlaik jau zeme deg zem kājām. Es domāju, ka šajā ekonomiskās krīzes laikā tas ir smags drauds līdzsaviedrībām. Uh, thank you, Chairman. Well... Paldies, Bredbērn kungs. Priekšsēdētāji, es ieklausījos šajās diskusijās un man radās tādas savādas sajūtas, jo es atceros, kāds bija šis sākotnējais priekšlikums un es atceros, kādas debats mums bija šajā komitejā. Toreiz mēs teicām, ka šī schēma noteikti izgāzīsies to pašu iemeslu dēļ, kurus šodien no rīta piesaucām atkal. Ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad mēs apspriedām šos jautājumus, pasauli bija savādāka. Ekonomiskā pasaule pavisam noteikti. Tas bija pirms krīzes 2008. gadā, tas bija pirms problēmām e- un globāli runājot vispār. Un es noklausījos debates, dzirdēju tos pašus argumentus, kas tika izvirzīti, kad mēs pirmoreiz runājām par šo priekšlikumu, bet pasaule ir mainījusies, un tas tā nav noticis tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet arī tādēļ, ka cilvēki to laiku īsti nesaprāta, kādas briesmas radīs tas, ja mēs savas sistēmas centīsimies uzspiest citām valstīm. Un es vēlos pateikt, ka ekonomiskā realitāte mūs reizēm tā kā uzmodina no miega. Lai kādas arī nebūtu klimatiskās pārmaiņas, ekonomiskā realitāte ir tā, kas diktē noteikumus. es redzu, ir problēmas šajā departamentā vispār, pat tad, kad tas runā arī par citām jomām. Šajā departamentā vienmēr, tad, kad runā par kaut kādām problēmām, tās uzreiz skatās eh, globālā mērogā. Ja mēs skatāmies, šī jau nav vienīgā problēma, kas mums būs ar PTO. Uh, Arī pa e, dagvielas direktīva mums radīs lielu sarežģījumus ar Pasaules tirdzniecības organizāciju. Un ja jūs centīsieties uzspiest kaut ko valstīm ārpus Eiropas Savienības, tad viņi šim spiedienam nepakļausies. Nu, labi, Te tika pieminēts, runāsim IKO kontekstā. Jā, ļoti labi, es par to neiebilstu. IKO ir pareizā instance, bet mēs neko nevaram uzspiest. Pašreizējā situācijā mēs ar savu attieksmi nekādu risinājumu nevaram atrast. Ko mēs tālāk darīsim? Mēs izliksimies, ka nekas nav noticis, mēs padarīsim savas līdzsabiedrības konkurēt nespējīgas ar citām, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Man liekas, priekšsādātāja kungs vispār ir jāatsakās no šī likumdošanas akta, kamēr mēs kaut ko prātīgu izdomājam vietā. Paldies, Bredbērna kungs, vairāk runātāju nav. Bredbērns eh, priekšsādātāju izlabo. Thank you, Mr. Bradborn. Paldies, Bredbērna kungs. Vairāk runātāju nav, tāpēc es gribētu izteikties pats, taču es gribētu uzsvērt, ka es izteikšos savā vārdā, jo iepriekš ir bijuši gadījumi, ka man apsūdz ka es izsakos it kā visu vārdā, tāpēc es vēlreiz atkārtoju, es izsakos tikai pats savā vārdā. Uh, Un es gribētu um, runāt te vēl par to, ko pieminēja kolēģi Deveira, kas kundze pieminēja jāburto apli, tad vēl bija kolēģis, kas pieminēja tirdzniecības karu. Man šķiet, tā ir viena no iespējamām um, scenārija attīstības uh, veidiem. Un Tad, kad mēs skatāmies uz tām negribīgajām valstīm, tad dažu šī negribīgā attieksme ir tāda, ka ASV, Krievija, Ķīna, Indija, Saudarābija un Brazīlija ir lielas masīvas valstis Un tad, kad viņas apsēžās pie viena galda un pasaka, ka viņām tās nepatīk, ziniet, tad ir jānosēžās blakus un jāpaklausās, kas viņām ir sakāms. Un uh, fakts ir tāds, ka ja jūs paskatāties uz to, ko šīs valstis kopā dara, tad. Uh, nu, tas ir jāņem vērā. kad Herig... man ir jā, tomēr jāatzīst, ka Hedgardas kundze dara visu uh, iespējamo un viņa tomēr ir paveikusi nozīmīgu darbu, bet mēs esam tur, kur mēs esam. Un tad, kad cilvēki saka, ka parlamentam ir pozīcija, tad viņiem ir taisnība. Parlamentam ir pozīcija. Un es domāju, ka šie komisija ir pieļāvusi fundamentālu kļūdu pirms sešām uh, gadiem, kad mēs. Mm, neļā, neapturējām eh, NV komiteju, bet, nu, tomēr, nu, tā tas ir notika. Tā tas ir noticis, un mēs esam ļāvuši, lai scenārijs šādā veidā attīstās, un tagad nav svarīgi vairs, kurš izdarīja to, kurš izdarīja citu. Svarīgi ir tagad, ka mēs esam nokuši krustelēs, un mums ir jāizlems, ko mēs darīsim. Šis B plāns. Delbeka kungs, jūs neteicāt, un man liekas, te vēl arī citi kolēģi to teica, kā jūs reaģēsiet, ja šīs valstis uzsāk kaut ko pret mums darīt? Ai, tikai nesakiet, ka mēs te, ne, neko nedarīsim, tas tikai parādīs, ka jums nav plāna B mēs esam situācijā, kas ir ārkārtīgi sarežģīta, un es baidos no tirdzniecības kara. Es tiešām baidos, ka Ķīna pateiks, ziniet ko, mēs nepirksim jūsu ērbosus, un mēs neko nemaksāsim. Un Ziniet, ir ļoti labi, ka mēs gribam uh, glābt planētu, bet mēs nevaram pateikt cilvēkiem abu dabī, ziniet, puiši, par godu planētai jūs zaudēsiet darbu. Nu, mums ir uh, dažādas pozīcijas. Vieniem ir viena ekstrēma pozīcija, citiem ir pavisam cita ekstrēma ekstrēma pozīcija. Mēs nevaram vienkārši turēties katrs pie savas ekstrēmās pozīcijas. Mums ir jānāk klajā ar saprātīgu priekšlikumu, un tas ir mans personīgais viedoklis, un man ir tiesības izteikt savu personisko viedokli tikpat lielā mērā, kā jums ir iespējas izteikt jūsu personīgo viedokli, un es lūdzu mani nepārtraukt. Man Dalenkungs pateica ļoti prātīgu lietu. Man liekas, ka kā uh, m, uh, prezidenta nomaiņa ASV kaut ko mainīs. Vienalga, vai prezidents ir demokrāts vai republikāns, tas neko nemainīs. Es nedomāju, ka tas būs svarīgi. Kolēģi, mēs esam nopietnā situācijā šeit. Mēs esam tiešām uz tirdzniecības kara sliekšņa, un man šķiet, ka mēs vispār tiksim sagrābti par tik ķilniekiem. Uh, Tilbiks kungs, man ir vēl pēdējais jautājums. Mums tika teikts, tātad mums tika teikts pirms vairākiem gadiem, ka no šīs schēmas nauda tiks investēta pētījumos aviācijas sektorā. Bet tagad es redzu, ka nekāda nauda tam netiek veltīta. Nu, un kas tad notiks tālāk? Kas notiks ar šo izpēti? Kā jūs šo naudu dabūsiet? Un ko jūs vispār esat plānojis? Un kurš būs nākamais sektors? Jūras lietu sektors? Kas ir nākamais solis? Jo, ja vien jūs nerīkojaties pareizi, izstrādājot starptautisku nolīgumu, uh, tad, uh, ziniet, nākamais sektors būs jūrniecības sektors un starptautisko jūras organizācija, ziniet, būs vēl grūtāk. Un es vēlos vēlreiz uzsvērt, tas ir mans personīgais viedoklis. Bet par šo viedokli esmu gatavs stāvēt un krist. Mēs esam pilnīgā haosā. Delbeka kungs, lūdzu. Thank you very much for uh, Paldies par eh, šo plašo viedokļu spektru. Centīšos atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Es piekrītu, ka mums ir ticamības problēma vai jautājums. Vairāk iemeslu dēļ klimata izmaiņas ir atzīta problēma visā pasaulē, tā skaitā Ķīnā, Krievijā, uh, Un visās citās valstīs, kas te pie, tik pieminēts ANO sarunas par klimatu izmaiņām, ir iesaistījušas visas citas ANO organizācijas, tās visas ir aicināts darīt e, savus mājas darbus, un tā arī IKO. Jums komitejā ir saržģīta debata. E, sacīt, mēs mazināsim emisijas automašīnu jomā energo jomā, bet ne e, aviācijas jomā. Pat ja septiņreiz mēs gaidam šo emisiju pieaugumu līdz 2050. gadam. Tātad e, tas ir pirmais ticības jautājums. Otrs. Esmu komisijas ierēdnis. Un komisijas uzdevumos ir implementēt koplējuma procedūrā pieņemto likumdošanu, tad no jums un no padomas pieņemto. Lai kāds būtu komisijas priešlikums, e, jūs tomēr balsojumā pieņemsiet lēmumus un man nāksies tos īstenot, ja jūs sac, sacīsiet, ak vai, līdzjām procedūra ir, bija kļūda, mums, mēs atsaucam, tad jums tas ir jādara. Uh, Eh, bet te ir runa par jūsu pieņemto likumdošanu. Tā nav komisijas likumdošana, tas ir Eiropas parlamenta un Eiropadomas likumdošana. Trešais jautājums saistīts ar ticamību. Jūs ziniet, ka daudzas ASV aviokompānijas ir Eiropas eh, kopienu tiesā iesniegušas prasību, un bija EKT lēmums, tas ir eh, visaugstākā juridiskā autoritāte Eiropas Savienībā, ka tas viss sak, saskana ar nacionālām un starptautiskām tiesībām, tajā skaitā ar IKO noteikumiem. Tādēļ es tikai atgādinu, ja mēs sākam apšaubīt likumdošanu, kas gadu gaitā ir radīta, šī likumdošana netiks sasteigta pieņemta. Pagāja 2-3 gadi diskusijās par labojumiem, grozījumiem. Es pats ceļoju pa visu pasauli, un es biju pirmais komisijas ierēdnis, kas pārstāvēja mūsu IKO. Un visi zināja, kas notiek starptautiskās organizācijas, tajā skaitā IATA, IAEA bija pār um, tirdzniecības, e, emisiju tirdzniecības schēmu tādā laikā. Tādēļ mums ir jāatzīst, e, kā šī likumdošana tikus pieņemta. Nevis jāapgalvo, kā tas ir bijis komisijas diktāts, tā tas nav bijis. Kāda ir problēma? Problēma nav ekonomiskā ietekme, jo ekonomiskā ietekme ir ļoti neliela. Mēs runājam par dažiem eiro lidojumā starp Beidžingu un Frankfurtu. Tad, tad nav runa par ekonomisko ietekmi, tā nav problēma. Jūs visi ziniet, ka pat izdarot grozījumus internetā vai arī paņemot lieku bagāžas gabalu, e, internetā jums nāksies dārgāk par to maksāt nekā par šo siltumnīcas gāžu piemakšu. Tā nav problēma tātad. Kas ir problēma? problēma ir princips, un tieši tādēļ mēs arī dodam priekšroku tam, ka IKEA to risinātu. Problēma ir ārpus teritorialitāte. Par to ir dažādas interpretācijas. Mūsu interpretāciju atbalsta Eiropas kopienu tiesa, tādēļ varam ieskatīties visiem acīs, bet ir starptautisks disputs par e, emisiju tirdzniecības schēmas ekstrateritoriālo aspektu. Mums savās debatēs IKO un ārpus tā mums tas jāņem vērā. Taču brūkts ir tāds, ka jūs nevariet e, starptautisko aviāciju par to runāt tikai nacionāla gaisa telpu kontekstā. Ja runa par globālajām klimata izmaiņām, tad jums ir jārisina šī jautājuma, kā tik galā ar emisijām, kas īstenībā nav tieši saistītas ar nacionālām emisijām. Un tā ir cerams viena no problēmām, es ceru, ko AIKL risinās. Vēl viena problēma, kas ir debašu e, e, jautājums, ir e, ienākumi. šis nav veids, kā gūt ienākumus eh, starptautiskām organizācijām vai dalībvalstīm. Tas nav galvenais mērķis, taču ienākumi rodas, un tas ir ap 50-70% no tā, eh, kas, ko avio kompānijām nāks maksāt par atļauju pirkšanu. Komisija nevarēja precīzi vēl pateikt līdz šim, kā šī ienākuma tiktu izmantoti. Kāpēc? Tāpēc, ka viena dalībvalsts eh, noteikti pastāvējusi to, ka dalībvalstīm pašām būtu tiesības izlēmt, kā šos ienākumus lietot. Tā nu tas tagad ir. Un mēs tagad strādājam pie uzraudzības mehānismi, lai varētu vismaz prasīt informāciju no dalībvalstīm, kā tā izmantos šos ienākumus. Taču, ja raugamies vismaz uz vienu piemēru, Vācija, tad ir izveidots fonds, kur emisiju tirdzniecības schēma ienākumi tiek krāti, un šis fonds krietni pārsniedz to, kas reiz ienāk, tiks e, iekasēts no starptautiskām aviokompānijām, un tas tiek izmantots pētniecībām, kā mazināt klimata izmaiņu seks un tam līdzīgi. Bet mēs IKEA kontekstā esam gatavi arī šo jautājumu risināt par to, kā ienākumi tiek risināti, jo tas ir, e, mēs to saucam par alternatīvu ierosinājumu, lai sāktu sarunas. Taču, diemžēl, līdz šim tik tālu vēl neesam nonākuši ārpus IKEA. Maskavas sanāksmē un iepriekšējā Delijas sanāksmē tās nebija sanāksmes, kas notika IKEO ietveros. Un tad nu ir jautājums, vai mēs aizstāvēsim starptautiskās organizācijas, kas mums ir, jeb šo mēģināsim darboties ārpus tām, kā piemēram tas notika Delī un Maskavā. Daudzas valstis nevēlējās piedalīties šajā sanāksmēs, tās arī nepiedalījās, jo tās nevēlējās <clears throat> radīt priekšstatu, ka tiek konkurēts ar ICAO, ar Startautisko civilās aviācijas organizāciju. Ir divi elementi, kuros mēs varam pielāgot, elastīgi attiekties pret savu likumdošanu. Un pirmais ir ienākošie uh, lidojumi, tas ETS direktīvā ļoti svarīgs jautājums, ka uh, tiem, kas to pieprasa, varētu atcelt šo uh, pienākumu uh, atļaujas uh, uzrādīt attiecībā uz ienākušiem lidojumiem, ja viņi pierāda, ka viņi citā veidā ir risinājuši šo jautājumu. E, taču skaidrs ir arī tas, ka jebkurš izlidojošais lidojums ir citur ienākošais lidojums. E, līdz ar to, e, taču ņemot vērā, ka mēs runājam par Reģionāla sistēma mums bija jārunā par ienākošiem lidojumiem, un mums ir bijušas divpusē līmenī daudz diskusijas par atbilstošiem pasākumiem, taču atturējāmies no tādas pāragras nofiksēšanās attiecībā uz uh, ekvivalenci. Kas ir ekvivalents starptautiskā Civilās aviācijas organizācijas strādā ar to ikdienas, vai tehnoloģijas un drošības jautājumus, vai vidas jautājumos. Tātad, ja mēs IKEA varētu uh, veicināt uh, labu diskusiju par to, ko nozīmē ekvivalence, atbilstība, e, tad mēs būtu ļoti par to. Mēs esam šāda atbilstības E, domāšanai pieraduši ne tikai siltumnīcas gāžu izmešu sakarā, bet arī citos sakaros. Ja IKEO diskusijas nenodrošinās atbilstošas pasākums attiecībā uz ienākošiem lidojumiem, tad mums nāksies savu likumdošanu grozīt. E, atbilstoši pasākumu ienākošiem lidojumiem varētu tikt risināt komitoloģijas e, ceļā, to likumdošana paredzēja, bet ja mēs IKEO uh, risinājums nespēsim eh, savietot savu, savu esošo likumdošanu, tad nāksies šo likumdošanu grozīt, un tām būs jānotiek uh, eh, koplējuma procedūrā, un ļoti strauji, jo laika maz, to mēs apzināmies visi. To es arī gribēju šeit pieminēt. Likumdošana, kas ir pieņemta koplējuma procedūrā, var tikt grozīt arī, zin, tikai koplējuma procedūrā To prasa cieņa pret institūcijām, un citādi tas nevar būt. Tam mēs arī piekrītam. Izskanēja jautājums par to, vai mūsu diskusijās e, pastāv atšķirīgi viedokļi, un vai, ko mēs redzam startautiskā līmenī e, attiecībā uz Indijas, Ķīnas, Krievijas e, nostāju, piemēram. Šeit es detaļās nevarēšu ieslīgt, taču mums notiek divpusējs sarunas ar katru no šīm valstīm, un redzam, ka. E, noskaņojums kļūst arvien vairāk par labu sadarbībai IKO līmenī. Es nevaru apgalvot, ka viņi visi mums eh, pēkšņi eh, no viens viens uz otru kļūst par mūsu draugiem, bet mēs redzam, ka mums ir eh, diezgan pozitīva virzība sarunās ar ASV un citas starpā ASV un Eiropa kopā ir ap 3 ceturtais no viss tirgus, globālās aviācijas tirgus, tas ir ASV un Eiropa Tā tad eh, ASV neapšaubām ļoti svarīgs partners un eh, ar prieku redzam, ka mums ir operatīvas diskusijas ar ASV un IKO debatas iegūst no tā, ka mums eh, sadarbība ar ASV kļūst auglīgāka. Es sacītu tā, ka Ķīna un Indija ir principiālāk noskaņotas, uh, attiecībā uz ekstrateritoriālajā eh, tāds principu un ienākumiem. Eh, šie jautājumi mums nāksies vēl eh, tos apspriest ar viņiem. Esmu viesojies gan Ķīnā, gan Indijā, esmu runājis viņu izšķirošajiem cilvēkiem, un, manuprāt, tieši IKO kontekstā mums var būt visauglīgākās sarunas. Pretējā gadījumā mums būs pārāk e, eh, divpusējs raksturs mūsu sarunām, un tas var novest pie tā, ka beigās tikai eh, viens uz otru rādīs uz pirkstu, kas nepalīdzēs mums vienoties par a, eh, atbilstības un tam līdzīgiem jautājumiem. Divpēdējie jautājumi. Ko mēs darīsim, ja notiks vēršanās pret Eiropas Savienību? mūsu likumdošanas rezultātā. Manuprāt, šie atmaksas vai e, vēršanās pretējas pasākumi, e, tie tiks vērsti pret ES kompānijām, bet tā ir diskriminācija, neapšaubam. Un ASV princips ir tāds, ka viņi ne diskriminē, viņi it kā to saka, ja tas notiks, tad mums būs jārīkojas ļoti izlīmīgi. Taču viens ir tas, ko, eh, kas tiek sacīts eh, juridiski vai oficiāli, eh, piemēram, galīgi sanāksmēs, otrs ir, ko viens otrs stāst presēji. Tā ir cita retorika. Atcerēsimies, ka Airbus arī tieši Ķīnā ir vairākas ražotnes un tika izteikts ražu drauds, ka Eh, amerikāņi teica, ka, nu, lūk, šie Airbus eh, jūsu lidaparāti tiek ražot Ķīnā īstenībā. Tādi draudi izskan šīs šajās sarunās. Eh, ok, cits jautājums ir, kas ir oficiālā līmenī teikts, bet neoficiāli vismaz tas ir izskanējis. Tātad, ko es gribu sacīt? Atmaksas pasākumu vai arī vēršanās pret Eiropas Savienību varbūt eh, ar to kāds draud, bet tik viegli to tomēr īstenot nebūs, jo ir starptautiskas procedūras, ir likumdošana, un to nemaz tik viegli nebūs izdarīt. Ja kāds pie mums tā rīkosies, tad arī mēs rīkosimies. Diskriminācija uh, uz avio kompānijas nacionālas piedrības pamata nav atļauta. Tas jau nu gan uh, ir neapšaubams princips. Uh, Galvenais jautājums, beig jautājums ir, kā mēs varam no tirdzniecības kara izvairīties. Manuprāt, mums ir eh, galvenais uzsvers jāliek uz sarunu pātrināšanu IKO ietveros. Un es domāju, ka jāatzīst arī tas, ka ja mēs nebūtu pieņēmuši savu emisiju tirniecības schēmas likumdošanu, IKO debats vispār, debats vispār nebūtu sākušās. Un tagad arī mums ir jāgādā par to, lai tās e, virzītos uz priekšu tālāk. E, cerība ir, ka virzība arī notiek, ka IKO e, ietvaros tiks panākt pozitīvi rezultāti, un tad arī mums nāksies izvērtēt tos, tad, kad šīs sarunas būs noslēgušās IKO ietvaros. Un tad es ceru, ka mēs varēsim sanākt atkal kopā, jāizvērtē AIKO rezultāti un jālemī, cik lielā mērā e, likumdevējs var e, to pieņemt. Taču tā jau būs cita debate, un, manuprāt, vienīgais, ka varam izvairīties no tirdzniecības kara, e, attiecība eskalācijas, ir censties tiekties uz labu sadarbību AIKO ietvaros. Maskavas deklarācija mūsu divpusējā vēstu sarakstā ar Indijas, Dienvidāfrikas republikas, eh, ASV ministriem ir tāda, ka eh, visās tajās eh, spīd cauri šī vispusīgā vēma AIKL ietvaros veiksmīgi sadarboties, un pie tam arī jāstrādā ir turpmāk. Jābūt ļoti aktīviem to darot. I, izsakot ierosinājums, kas varētu panākt, eh, palīdzēt panākt pozitīvu risinājumu. Paldies priekšsēd. Paldies Delbek kungam. Saka priekšsēdus mm, mm, arī, kad centāties izskanējušos jautājumus atbildēt Džakī. Es vēlētos turpināt patiesībā. Vai tiešām ir runa par procedūras jautājumu? Eh, nu labi. Delbek kungs Marks īstenībā ļoti plaši izteicās, bet īsti gudri tā arī netika iegodīgi. Nekas netika teikts par konkurences tiesību jautājumu. Un kā tad būs ar ES pārvadātājiem e, un viņu pakalpojumiem, ko viņi sniedz trešajās valstīs? Par to jūs tiešām neko neteicāt, Delbekungs. Nu jā, par to man nemaz gar nav jārunā. Patiesībā likumdošanas ieviešana, piemērošana, reģistru kontu atvēršana, uzraudzība un tā tālāk, tas viss ir noticis, kā to likumdošana paredz līdz šim. E, to viss ir izdarījušas e, viss startautiskās avio kompānijas, kas darbojas Eiropā. To esam jau panākuši šodien. Un vēršam arī mūsu startautisko partneru uzmanību vienmēr uz to, ka mēs nedrīkstētu radīt neiespējamas situācijas starptautiskām aviokompānijām, nedrīkstētu viņus nostādīt situācijā, jā, ka viņiem ir jāizvērs kādai e, jurisdikcija viņi vēlas darboties. Nedrīkst viņus nostādīt šīs izvēles priekšā, un jūs ziniet, kā ASV senātā arī tika diskutēts respektēts, un ja jūs sacīsiet ASV eh, aviokompānijā, vai nu jūs respektēsiet ASV likumdošanu vai ES likumdošanu, nu tā e, tomēr parasti nenotiek startautiskajā biznesā. Parasti jūs eh, respektējiet to asfaltas likumdošanu, kurā jūs kompānija ir bāzēta komisija diezgan skaidri ir e, izteiksies par šo jautājumu. Ja jūs vēlaties ES ietvaros darboties, jums ir jārespektē ES likumdošana, tāpat kā mēs respektējam citu valstu likumdošanu, kad mēs darbojamies tajās. Vai ir jautājums? Jeb šo par procedūru. Ja debats tiks atsākts, tad es spildīšu podi, atslēgšu mikrofonu. Tas jautājums. Jūs neatbildējāt uz to, kas būs ar kerozīnu E, tirdzniecību, attiecībās emisiju tirdzniecības schēmu. Kerzina nodokli. Jā, kerzina nodoklis bija, e, tika apspriests vairākās dalībvalstīs un citur. Un tika dots priekšroka, dot priekšroku tomēr starptautiskam risinājumam, nodokļi, kerzīna nodoklis, tas ir vienmēr ļoti nacionāls risinājums. Ja mēs redzēsim šādu nacionālu uh, pasākumu uh, eh, renesanci, tad tas nebūs labi. To mēs nevēlamies. Arī aviokompānijas to nevēlas. Tās to skaidri ir paudušas mums neoficiāli, un es vēlētos, kā arī oficiāli tās to skaidrāk pateiktu. Tāda ir situācija. Taču, ja vienoties absolūti neizdosies, nu tad droši vien būs nodokļi e, šī debata atkal daudz dzīvāk par e, kerozīnu nodokļiem. Bija dalībvalsts kā Vācija, kas kerozīnu nodokļus ievies, taču samazināja tās, lai kompensētu e, š, to, lai ņemt vērā to, ka būs jau arī ienākumi tagad no šīs ETS schēmas, kas darbojas no 1. janvāra. Paldies. Paldies Delbekas kunga, Delbeka kungam. Paldies arī vēlreiz, ka ieradāties un piedalījāties mūsu debatēs, atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Būsim ļoti pateicīgi, ja jūs varētu mums e, turpināt, e, turēt lietas kursā attiecībā uz sarunu virzību. Paldies! Okay, colleagues, we have one more item this. Labi, kolēģi, mums šorīt ir vēl viens svarīgs jautājums apspriežams. Kohēzijas fondi un 1084 padomas regulas atcelšana. Un atzīmes sagatavotājs ir Krāmerkungs Mihēlis, tev dod vārdu. Paldies, tas ir tāds apjomīgs dokuments. Un uh, tajā mēs runājam par um, noteikumiem visiem fondiem. Un mūsu uzmanība šajā komitejā ir īpaši vērsta salīdzinot uh, ar citām komitejām, uz reģionālajiem un kohēzijas fondiem. Jo arī šeit satiksme ir liela nozīme Reģionālais fonds, reģionālās attīstības fonds, 363 fondi, uh, miljoni uh, un desmit fondi, par kuriem uh, runā no kohēzijas fonda. Ten tas nav nekas tāds. 373 miljārdus atvainojos, ir ļoti daudz. Un es gribu teikt, ka šeit ir arī problēmas ar tulkojumu. Piemēram, Es gribēju teikt, ka šeit ir problēmas ar tulkojumu. Angļu tekstā ir ABCD un vācu sākas ar B. Un ja es tagad saku septītais pants vācu versijā, tad tas ir sastais angļu vai B, nu kā tad tas ir B un C, un kā tad tas viss tagad ir uh, salikts. Nu, varbūt vajadzētu ievērot. Mēs arī neuzreiz to uh, sapratām, bet, nu, uh, pētot dažādus dokumentus, mēs to pamanījām. Bez tam trešais pants, piemēram, ļoti skaidri uh, runā par satiksmi, bet nerunā par ilgspējīgu satiksmi. Un tā kā mēs zinām, ka Eiropas uh, likumdošana saskaņā ar 2020. gadu programmu jāorientē. Un tam ir piekritus plaš, uh, plašs vairākums uh, parlamentā un padomē, un šeit jāsamazina emisijas, un mēs runājam par to, ka par, mm, līdz 2020. gadam par 20% jāsasniedz uh, samazinājums arī satiksmē. Tādēļ jārunā par ilgspējīgu transportu. Un nav pieminēts arī turisms Un mēs esam šeit transporta un turismu komitejā un zinām, ka Lisabona līgums nosaka to, ka turisms ir uzņēmums likumdošanā. Tas ir pamatoti. Jo mēs zinām, ka turisms arī daudz ko var izpostīt, un arī to var izpostīt, tādēļ vēlamies aizsargāt turismu. Ir ekonomikas jautājumi, darba vietas. Un varbūt arī šeit tā piezīme. 60% no reģionāla fonda uh, tiek izmantots ceļu izbūvē un daudz mazāk dzelzceļam, un tas nav pareizais darba virziens, ja vēlamies emisiju izmešas samazināt. Un zinām, ka satiksmi ceļos, pat pa, sauzemes ceļiem ir atbildīgi par 72% no emisijām. Mums vajadzētu investēt pareizajā virzienā. Arī grošu ziņojumā mēs teicām, jā, labi, Es labprātāk 40% dzelzceļam. Mm, parlaments eh, tam piekrita padome ne, bet mēs varētu darīt tā, ka ir tādi uh, principi, kā piemēram 10 miljoni tiek investēti dzelzceļā un veloceļos un tā tālāk, tad trīs uh, ceļu izbūvēja Un, ja 20% dzelzceļam, tad 30% eh, ja būtu 6 mm, miljoni. Līdz ar to mēs, acīm redzot, miljārdi. Nu, un tad būtu skaidrs, ka mēs varētu sasniegt mūsu mērķus. Nozīmīgs punkts ir pilsētu rajoni un mobilitāte pilsētās. Par to arī tiek runāts. Mēs zinām, ka satiksme ir eh, atbildīga par 30% no emisijām, bet pilsētās ne tikai 40% CO2 izmešu piekrīt uh, transportam, bet ja visus izmešus pilsētās saskaitu, tad 70% no uh, visu klimatam kaitīgo izmešu skaita rodas no transporta. Līdz ar to pilsētās um, šim ir vēl lielāka nozīme. Tādēļ ir ziņojumi par pilsētas mobilitāti, bet vienmēr jautājums bija par subsidaritāti un valsts um, nepakļaujas. Pilsētu attīstība ir nozīmīga arī naudas izmantojumā. Vai es investēju publiskā satiksmē vai privātā, daudz vairāk darba vietas es varu radīt valsts sektorā izvērtēt, piemēram, Atlanta, ASV un Barcelona, Spānijā. Iedzīvotājs skaits ir tāds pats, bet Atlanta ir 25 reizes lielāka teritorijā. Tas nozīmē, ka daudz resursus var ietaupīt un tā tālāk. Ja mēs investējam metro vai tramvaju sliežu izbūvē, Berlīna ļoti daudz naudas tiek uh, izlietots. 5 km metro realizācijas laiks 30 gadi vai 30 km um, sliežu virzemē tramvajam piecos gados ir izbūvējama. Diemžēl mana dzimtā pilsēta pieņēma uh, lēmumu ilgākajā ceļā investēt. Vācijas Federatīvā uh, uh, republikā ir iespējams līdz investēt, ja ir tikai uh, kopīpašums sliedēm. Nu, piemēram, Lisabonā nemaz nevarētu investēt šādā veidā naudas, jo tad ir jābūt noteikumam, ka uh, tramvaju sliedēm un automašīnu ceļiem jābūt vienā līmenī. Kopenhāgenā un Seviljā, piemēram, ir atsevišķas līnijas budžetā velo satiksmai, un tas ir ļoti nozīmīgs postens. Jārunā par to, vai pilsētas un reģioni tiek veicināti ar aptuveni 30 pilsētām. Mums ir nepieciešams mobilitātes plāns un arī atsevišķi, atsevišķi pozīcija uh, velo satiksmē. Septītajā pantā runiet par to, ka iztrūkstošās saiknes ir jāslēdz. Uh, uh Mēs par ten vakar runājām, Eiropā ir daudz šādu, tāpat arī trokšņu aizsardzība, par to jārūpējas, tas viss piedar pie Eiropas dimensijas. Pielikumos mums vajadzētu ievērot to, ka runa iet ne tikai par pasažieru skaitļu palielināšanu. Pielikumos vienmēr uh, tiek uzskaitīti kilometri, tas ļoti labi izklausās, bet nu nevienmēr veiksmi var uh, izmērīt ar uh, kilometriem dzelzceļa tīklā, ja iepriekšējais tīkls netiek uh, uzturēts. Uh, Vakar jau minēja skaitļus. Piemēram, ir jāmaina naudas sadalījums. Mēs gribam, lai vairāk preču no autoceļiem tiktu pārvietoti uz dzelzceļu un lai arī būtu labāka sadalījuma iespēja. Un varbūt, ka nevajadzētu autosatiksmē redzēt visu uh, jaunu izbūvēto ceļu kilometru skaitu, bet arī samazinājumu, cik eh, liels ir samazinājums. Katrīna Trautmane, kolēģi, toreiz pirms 20-25 gadiem. Viņa bija Strasbūras domas priekšsādātāja ar uh, tramvaju uh, tīkla izbūve samazinājās automašīnu skaits pilsētas centrā, un Strasbūra ļoti um, mobilitāte ziņā laba pilsēta. Tā mums vajadzētu domāt. Tagad jautājums par kohēzijas fondu. 68,7 uh, miljārdi eiro, e, e, eiro, desmit. Uh, tiek atstāti ten, kas nozīmē 58,7 miljārdi ir pieejami, bet mazāk attīstītiem reģioniem. Tie ir palīdzības pasākumi, arī līdzfinansēti no es. Un arī uh, situācija līdzīgā reģionālajiem fondam, tādas lielas atšķirības nav. 2020. gada mērķi ES ir spēkā arī attiecībā uz kohēziju fondu, Un varētu arī vēl teikt to, ka vajadzētu uzlabot satiksmes vadību un pārvietot, novērst to. Daudz, kas tiek darīts nepareizi. Starp saucienu zāles nedzirdam to. Jā, nu ne tikai es to uh, sāku, Matjo, es uh, nepacietību gaidu tavu uh, runu. Nu, katrā gadījumā daudz ko var novērst, uh, pārlikt, izmainīt un investīcijas. Uh, vajadzētu mērīt dažādiem kritērijiem. Mēs nevēlamies investīcijas, kas CO2 izmešu skaitu palielinātu. Mēs negribam investīcijas, kas samazinātu Eiropas vērtību. Mēs gribam lielāku Eiropas pievienoto vērtību. Mēs negribam investīcijas, kas apgrūtinātu, ap, pārslogotu vidi. Mēs gribam, lai arī bērniem paliek vēl veselīga vide. Un mēs negribam investīcijas, kas paaugstina eksternās izmaksas. Pielikums kohēzijas fondam ir līdzīgs kā reģionālajam fondam. Tas ir tas, ko gribēju teikt, tas ir pirmais viedoklis, un ar nepacietību gaidu citu kolēģu teikto, lai mēs varētu, nu, tāds konkrēts jautājums diskutēt. Un paldies jau! Paldies par uzmanību! Thank you, Mr. Kramer, Mr. Grosh for the people. Grosh, kungs, tautas partija. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Krāmer kungam par paveikto darbu. Un tas, ko komisija šajā gadījumā piedāvā, ja mēs salīdzinām ar pagātni, kas uh, izsakās pa struktūra fondiem, tad tas ir ļoti instru interesants instruments. It īpaši transporta komiteja. Es domāju, ka mērķi tiem visi piekrītam, vai tie ir 2020. gada vai sociāli ekonomiskie aspekti, vai arī ilgtspējīgums. Tas viss ir tā, kā Mihēls tagad pieminēja, daudzās jomās ilgtspējība un vidas aspekti tiek piemērāti. Bet, manuprāt, mūsu uzdevumam vajadzētu nevis sadalīt uzmanību, bet izmantot šo iespēju lai to, ko mēs tagad uh, varam no komisijas puses izmantot, lai to izmantot. Bet nu sākumā par finansējumu. Es domāju, ka, ja mēs runājam par finansējumu, tad šeit ir absolūti nepieciešams ziņojumā ļoti skaidri uh, saistīt SEF projektus un arī jaunos finansējuma instrumentus pieminēt. Tie tiek iezīmēti, un es domāju, ka šeit mēs varētu vēl skaidrāk runāt un varētu teikt, kurā virzienā dosimies. Otrakārt, ir nozīmīgi, lai mēs šeit komitejā skaidri pateikt, ka investīcijas transportā ir dubult pozitīva investīcija. Lai netiktu radīt tāds iespējas, ka desmit miljārdus mēs izņemam no kohēzijas fonda transportam, un kā jau tu runāji, uh, fondi daudz naudas izdod mobilitātei, mums ir jāizmanto mūsu iespējas, lai nedaudz nomierinātu satraukto diskusiju kopumā, bet vēl lielāka interese man ir par kondicionalitātes principu tā saukto. Komisārs Hāns, ar viņu runājot, teicām, ka ja šis princips tiks ieviests, tad mēs tā teikt programmatūru piegādāsim. Jūs dodat, tā teikt, no aprīkojuma, tehnisko aprīkojumu, mēs dodam programmatūru. Ja to tā, tādā plašākā izmērā var uh, redzēt. Bet redzam, ka par turismu aizmirsa, bet par to vajadzētu runāt dažādās programmās. Mēs runājam šeit arī par CO2. Transportu var daudz skaidrāk. Uh, pieminēt, kā es jau pats savā ziņojumā teicu, tad uh, šis satīklojums ar ten un arī ar uh, tā saukto comprehensive uh, satīklojumu. Mēs redzam visu to saiknē un struktūru fondus var izmantot pat uh, tur, kur vietējās investīcijas ir redzams kopējā uh, kontekstā. Tas ir tas, ko es saprotu ar šo kondicionalitāti. Manā skatījumā uh, nav pietiekami daudz runas par sociālo fondu un um, izglītības uh, iespējām. Ir nepieciešams kvalificēts personāls transporta dažādos jomās. Šeit varētu daudz uh, spēcīgāk akcentēt uh, mobilitāti, jo šajā jomā uz nākotni orientēti amati rodas nākošais partnerība, stiprinātais partnerības process. Mums tas ir jāpasvītro, jo mēs jau zinām, ka dažas valsts uzdot jautājumu par ten līdzekļu izmantojumu un arī comprehensive network līdzekļu izmantojumu vai subsidaritāte vēl ir garantēta. Šeit šis partnerības princips uh, no uh, maziem projektiem līdz lieliem var tikt vedot, un tā ir daļa atbildes manā skatījumā uz šīm bažām par reģionālo, lokālo un na nacionālo līmeni. It kā viss tiek uh, diktēts no augšas, vai arī šī partnerība ir, jo šis projekts varbūt, teiksim, kaut kur kādā zemākā līmenī tiek uh, aizsākts un iz, izpildīti tie kriteriji, un tad tas tiek turpināts. Nu, tie ir tie visi jautājumi, kurus tikko pieminēju, un par finanšu līdzekļiem arī par partnerībām, subsidartīt. To es gribēju pasvietrot jaunās tehnoloģijas, IT joma, drošība. Tie ir tie jautājumi, kuriem daudz vairāk vajadzētu tikt uzsvērtiem. Un pēdējais. Par to, ko teicām par transportu. Ka šeit mēs ne tikai pieminam pārobežu sadarbību, bet ka ir nepieciešams investīcijām. Vakar tika runāts, viens no kolēģiem teica, ten nav domāta, lai savienot divas nelielas uh, ciemas, bet fondi savā ziņā varētu, nu, papildus uh, darboties, ja šeit dod iespēju strādāt ar infrastruktūru. Un tas ir tas, kādēļ mēs esam šeit attiecībā uz transportu, mobilitātu un turismu. Un tādā veidā, ka mēs varētu dot atbildi uz jautājumiem, kas mums tieši skan, gan diskusijā par tēmu gan arī diskusijā kopumā runājot par kohēzijas fondiem. Starpsauciens no zāles nedzirdam. Sevālos kundze, sociāldemokrāti. Jā, bija asi obecni. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es gribētu sākt uh, Runājot par Eiropas fondiem vispār, es ļoti priecājos par priekšlikumu, jo tas ir domāts, lai kontrolētu atsevišķu mērķu sasniegšanu un dažādu projektu finansēšanu, kas attiecās konkrēti uz transportu, tad es vēlētos pieminēt septīto strateģisko prioritāti. Es pilnīgi noteikti atbalstu ilgtspējīgu transporta sistēmu. Un es domāju, ka mums ir jākoncentrējās uz kvalitatīvas infrastruktūras attīstību, īpaši jaunajās dalību valstīs. Un tas īpaši attiecās uz ceļu transportu, kas palīdzētu arī sasniegt teritoriālās kohēzijas normu. Uh, Mums ir bez šaubām jāatbil, jāatbalsta ilgspējīgi transporta veidi it īpaši. Mums ir nepieciešams vēl papildus debates par dažiem jautājumiem, īpaši par būdžetu 10 miljārdi savienojumiem Eiropā. Mums ir nepieciešami skaidri noteikumi par to, kā dalību valstis var sagatavot projektus. Uh, un kādu finansējumu viņas saņems, tā lai tas netiek samazināts. Solidaritātes princips, manuprāt, nevar tikt aizstāts ar uh, konkurenci starp kohēzijas valstīm. Groša kungs minēja nolīgumu par partnerību, un es par to ļoti priecājos, jo tas parasti iesaista reģionālo līmeni un iesaistītās puses piemērojās vietējām vajadzībām. Vēl viena lieta, ko es gribētu apspriest, ir rezultātu salīdzināšana, balstoties uz skaidriem indikatoriem, piemēram, attiecībā uz kohēzijas fondu. Kolēģi runāja arī par makroekonomiskajiem nosacījumiem. Uh, šie nosacījumi ir domāti tam, lai mudinātu dalībvalstis sasniegt noteiktas eh, vai eh, noteiktus mērķus, un šie mērķi ir jāsaskaņo ar vajadzībām, bet es nezinu, vai nosacītībai ir jāizskatās tādā veidā. Es domāju, ka te ir jāiet roku rokā ar kohēzijas politikas mērķiem. Uh, Vēl kāda svarīga lieta ir tas, ka 5% rezerve no kohēzijas fondiem, kas tiks piešķirta valstīm, kas ir izpildījušas galvenos nosacījumus, es domāju, ka tas ir jāapspriež. Tam varētu būt gan pozitīvs, gan negatīvs rezultāts. Tad vēl pāris vārdi par kohēzijas fondu kā tādu. Mēs redzam, ka priekšlikums cenšas pielāgoties jaunajai situācijai, taču es domāju, ka ir dažas vietas, kas būtu eh, jāpārskata. Tas ir tāpat kā vakar, kad mēs runājām par TNT Ir ļoti liela starpība starp infrastruktūru dažādās dalībvalstīs, un tas ir jāņem vērā. Mums ir nepieciešama skaidra definīcija un skaidri indikatori tam, kā projekts ir jāsagatavo. Mums ir nepieciešama projekti, kurus pēc tam var kaut kā izmērīt, izmērīt rezultātus un var kaut kādā indeksā ievietot. Tāpat ir jāvar izmērīt projekta panākumus. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt lielāku fondu izmantošanas kontroli. Mums nevajadzētu iedrošināt konkurenci starp kohēzijas dalību valstīm. Runa tāda te bija par desmit miljardiem, un tas ir 50% no kohēzijas fondu finansējuma, un te ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai nezaudētu naudu galvenajām infrastruktūrām dalību valstīs. Projektiem ir jābūt skaidri koordinētiem. Un i, tas jādara Eiropas koordinatoriem, un ir nepieciešama tieši tāpat arī skaidra Eiropas pievienotās vērtības definīcija. Mums ir jāpārliecinās par to, ka nauda, kas tiek piešķirta atsevišķām dalībvalstīm, netiek samazināta. Tāpat mums ir jāpārliecinās par to, ka tiek piemērots princips, kā nauda, kas netiek izmantota, ir jāatgriež. Mums ir jāpanāk arī e, nodokļu stabilitāte dalībvalstīs, taču kā sankcija nevar tikt izmantota tas, kā netiek vairāk dots finansējums. Un visbeidzot, kā tiek runāts par investīciju prioritātēm, mums ir jāpievēršās drošām infrastruktūrām. Es domāju, ka droša ceļu infrastruktūra ir ļoti būtiska, vairāk nekā 75% ceļu negadījumu notiek uz otrās šķirs ceļiem, kas nav svarīgi, tāpēc drošības ceļiem ir viena no prioritātēm. Uh, transportu Baltajā grāmatā tas jau ir piemē, pieminēts tāpat kā Eiropas 2020 stratēģijā. Paldies, Ūģesa kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties par Kramer kunga mm, prezentāciju, un man šķiet būtu svarīgi uzsvērt, kāds ir, kāda ir atslēgas vārdi šeit. Es esmu arī Regī komitejas loceklis, un tāpēc es gribētu teikt, ka mums varbūt vajadzētu sākt vai iziet no apsvēruma, ka mēs runājam par ārkārtīgu specifisku dokumentu. Ja mēs to salīdzinām ar citiem atzinumiem, jo te ir runa par vienu vienīgu regulu, ar kuras palīdzību tiek regulēta darbība piecos fondos. Mums arī ir nepieciešama to visu skatīt tādā integrētā veidā. Tur ir dažādas tēmas, dažādas politikas. Un mums ir jācenšas normatīvus vienkāršot, bet tam tomēr ir jābūt tādā vispārīgā veidā. mums ir jāiesniedz komisijā ne tikai savus atzinums, bet arī sava nepatīkā pret to, ka Eiropas parlaments tiek izslēgts no dialoga, jo mēs vēlamies būt lēmēji šajā jautājumā. Mēs nevaram palikt maliņā. Tā nevar būt tikai padoma un komisija, kas paveic visu darbu, un vajadzētu to uzsvērt. Vēl es domāju, ka mums vajadzētu arī pozitīvā veidā uh, atzīmēt, ka komisija ir vēlējusies nosaukt tematiskās prioritātes. Nu, tas ir ļoti labi. Es gribētu kolēģiem atgādināt, ka pilnīgi pamatoti tika izteikts pārsteigums par to, ka Eiropas 2020 stratēģijā tiek runāts par transportu, bet tur neviena vārda nav par ilgspējīgu transportu. Protams, tagad tur vairs neko mainīt nevar, bet nu tā tur ir rakstīts. Un tad tālāk vēl par nosacījumiem eksante un ekspost. Es domāju, ka pareizāk ir piemērot eksante, proti ir jāpārbauda nosacījumi, kas ļauj um, piemērot atvieglojumus vai izņēmumus Un, ja nav pārkāpumu, tad Eiropas institūcijas var aicināt dalībvalstis vai arī atsevišķus reģionus izpildīt uh, to norādījumus. Mani pārsteidz makroekonomikas nosacījumi ekspost, ņemot vērā to, ka man jums ir kaut kas jāatgādina kā varbūt reģioni, kas labāk īsteno atsevišķas politikas un tādi reģioni, kam tik labi neveicās. Un tad, neskatoties uz šiem atšķirībām, sots visiem būs vienāds. Es negribētu, ka eh, tiktu piemērots šis, šī makroekonomiskā nosacietība ekspost. Es piekrītu tām, kas tika rakstīts par dzelzceļu projektiem, par sinerģijām un tam līdzīgi. Un man šķiet, ka šeit Mums vajadzētu ierakstīt arī atsauci uz turismu un runāt par atbalsta finanšu ietvaru šai aktivitātei. Paldies! Paldies! Tālāk. Eh, Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi. Vispirmām kārtām te ir uh, jāpasaka, ka šeit runa par finanšu regulējumu, un tas ir pats svarīgākais par šo tekstu, un tas tā arī ir jāsaprot. Otram kārtām ir liela starpība starp struktūru fondiem un kohēzijas fondiem. Struktūra fondi kā FEDER un F, ir um, uh, reģionāli, bet kohēzijas fondi tiek piemērot nacionālā līmenī. Tās maina lietas būtību, tad, kad mēs skatāmies no transporta komitejas viedokļa, tādēļ, ka mūsu uzdevums ir skatīties uz to, kas notiek Eiropas līmenī. Tas ir ierakstīts uh, Eiropas 2020 stratēģijā. Un es gribētu mazliet vairāk parunāt par to, ka fondi, kas attiecināti uz investīcijām transportā, bieži vien ir reģionālie fondi. jo pat ja mēs runājam par TNT, tad eh, te ar um, ehm, 27 miljārdu ārtavu piedalās reģionālie fondi. Un tas ir atkarīgs no struktūra fondiem. Līdz ar to mums vajadzētu vairāk skatīties uz nosacījumiem ex ante, kā jau tas ir nodefinēts 2020 stratēģijā. Nu, laikam sīkāk nav nepieciešams runāt, es, es te aizrunāšos par daudz, es tikai pateikšu pāris vārdus par kohēzijas fondu. Ne tikai tādēļ, ka es esmu ēnu referents, bet arī tāpēc, ka tas mūs visvairāk interesē um, Connecting Europe facilities ietvaros. Tad, kad mēs runājām par 67 miljārdiem, tad jāatgādina, ka tas ir tikai priekšlikums, un tas vēl nav apstiprināts. Tie varētu būt 67, 68 miljārdi, kas tiek veltīti transportam, uh, lai uzlabotu arī apkārtējo vidi, vidi un uh, konkrēti šī nauda domāta transporta jomai. Paliek neskaidrs, mm, kāda ir atšķirība starp reģ, uh, galvenajiem un perifēriskajiem tīkliem. Tad vēl viens punkts, kas ir ļoti svarīgs, ir kādas summas tiek dotas attiecīgajām valstīm, runājot par transportu. Vai tas tiek iepriekš sadalīts pa valstīm, par to liels debats bija padomē, vai tā nauda tiek dotas kā subsīdijas vai vēl kaut kādā citā veidā, kādu naudas daļu var tikt izmantots kohēzijas fonda ietvaros pasākumiem, kas ir paredzēti. Nu, visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgāki. Kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ ir princips, kur ļoti grodu piemērot kohēzijas fondā. Un tāpat arī princips, ka neizmantotā nauda ir jāatgriež, mēdz valstīm radīt lielas problēmas. Un visi šie jautājumi ir ārkārtīgi sarežģīti visbeidzot es gribu pateikt, ka pielikumos vajadzētu pieminēt uh, kilometrus, kā jau to teica Mihails. Um, Mikails. Tur ir jābūt kaut kam skaidrākam. Un visbeidzot, es gribu teikt, ka 10 miljārdi no kohēzijas fonda tiks veltīti tam, lai uh, to um, pārvaldītu CEF, un kaut gan pašā tekstā tas paliek neskaidrs. Mrs. Tikau. Tikau kundze. Man vēl ir trīs runātāji palikuši. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es eh, gribētos pateikt, es gribētu pateikties par prezentāciju un es gribu pateikt, eh, vispirms man ir vispārīga piezīme. Tad, kad mēs runājām par energoefektivitātes direktīvu, tas nebija šajā komitejā, tas bija ITRE, un kad mēs gribējām pieskarties eh, struktūra fondu tēmai, man tika atbildēts, ka regulā tikai tika paredzēti izņēmumi, uh, bet ka ietver dokumentā gan ir iespējams atrast informāciju par šo jautājumu. Es ceru, ka šajā gadījumā neatkārtosies tas pats, jo ir ļoti svarīgi būt konsekventiem attiecībā uz likumdošanas instrumentiem. Visiem kritērijiem uh, ir jāparādās regulā pašā, nevis kaut kādā papildus tekstā, uz kur regula atsaucās. Nu, to var saukt par ietvaru tekstu vai kā nu gribat, bet tam nav likumdošanas uh, raksturs, kas attiecās tālāk uz pilsētas transporta attīstību. Mūsu transporta komitejā man šķiet būtu īpaši svarīgi, ka šis elements kļūtu par struktūru fondu regulu daļu. Es gribētu teikt Rikē kungam, ka ir fondi, kas nodarbojas ar reģionālo attīstību, un mums ir jāņem vērā arī dalībvalstu subsidiariet, subsidiaritāte. Tāpat arī vēlos atgādināt, ka Baltijā grāmatā par transportu, kas tika pieņemta pagājuši gadu, tika runāts par pilsētas transportu un konkrēti tika teikts, ka būtu nepieciešama nākamajā plurianuālajā uh, e, ietverā netiktu dota nauda pilsētas transporta uh, attīstībai, izņemot gadījumos, ja ir veikts ārējs neatkarīgs audits, kas var šos pilsētas transporta plānus apstiprināt. Man tas liekas ļoti bīstami. Un es pat ceru saskatu zinām pretrunu ar subsidiritātes principu. Es gribētu arī skaidrāk zināt, kā nākamajā finanšu ietvarā tiks izmantota nauda. Tālāk, kas attiecās uz struktūru fondiem, tad es piekrītu, ka šī nauda tiek izmantota reģionos projektiem, kas ir saistīti ar transportiem, bet uh, ir nepieciešams arī kaut ko darīt nacionālajā līmenī, jo es gribētu uzsvērt, ka visa finanšu pakotne ir uh, veidota tādā veidā, ka jaunās dalība valstis zaudēja apmēram 10% naudas, un tāpēc es gribētu, ka šie desmit miljārdi, kas varētu tikt izmantoti transportam, neietu zudumā jaunajās dalībvalstīs. Tāpēc man ir svarīgi, lai nacionālais aspekts nepazūstu. Jo Tieši tur ir lieli trūkumi infrastruktūra attīstībā. Tālāk, nākamais elements. Es pilnīgi noteikti neesmu pret upju transportu, pret dzelzceļu transportu, bet jaunajās dalību valstīs ir ļoti liels grūtības ar ceļu transportu. Protams, ka Vācijā ir problēmas, jo tur ir ādragaitas šosejas un ir parastie ceļi. Uh, Bet, ziniet, Rumānijā nav nekādu ātra gaita šoseju. Viss tiek pārvadāts pa parastajiem eh, ceļiem. Un tāpēc eh, tiek ļoti piesārņot apkārtējā vīde. Mums, protams, ir nepieciešami multimodālie termināļi un tam līdzīgi, bet ir nepieciešams attīstīt pamattransportu. Paldies! Liktenberga. Liktenbergers kundze. Jā, herzlichen dank. Uh... Paldies. Es gribētu pievērsties dažiem punktiem, par kuriem tika runāts. Nu, pirmkārt, izmantojot, ja zaudējot princips. Ir īpaši ievērot finanšu krīzi, kas dažādās valstīs dažādi izpaužas un mums jāievēro tas, ka ievērot finanšu spiedienu. Daži projekti nevarēs tikt īstenoti tik ātri, kā sākotnēji bija plānots. Jo no otras puses līdzfinansējums nacionālais valstīs ir, kas tagad ar parādiem šo parādnastu palielina. Nu, tagad finanšu jautājumi ir tādi, ka vajadzētu būt piesardzīgiem, piemērot šo izmantojiet, jeb zaudējiet principu, it īpaši tajās valstīs, kas saskars ar milzīgu spiedienu. Un es nezinu, vai šeit nevajadzētu kaut kādu ekstra lēmumu pieņemt. Otrs punkts. Kolēģi tikau par to runāja. Jā, protams, dažās jaunās dalība valstīs ir tādi, nu tādi uh, efekti, ka tā ceļu infrastruktūra, kāda ir citās valstīs, vēl nav sasniegta. Bet, nu, es domāju, ka jākonstatē, ka ja mēs šo ilgtspējības principu ļoti nopietni skatām, tad ne visas tās kļūdas, kādas mēs izdarījām Rietum Eiropā, soli pa solim jāatkārto ja, jaunajās. Mums ir daudz un liela pieredze, ka ne katra satiksmes infrastruktūras izbūve atrisina problēmas, bet gluži pretēji dažkārt pat uh, sāsina tās, un tādēļ manā skatījumā tieši šis um, princips uh, ar eksante vai ekspostu kontrolēm ir viens no svarīgākajiem. Juridiskajā uh, komitejā nodarbojos ar kopienu tiesību aktu īstenošanu. Situācija ir neapmierinoša, jo mēs varam tikai pēc tam gadiem uh, gadus pēc tam konstatēt, ka ir lielas kļūdas e, pieļauts, kas neatbilst ES principiem un tādēļ jāizsaka brīdinājums dalībvalstīm vai kas cits. Tas noved pie tā, ka kļūdas atkārtojas. Līdz ar to netiek ievērots tas, ko mēs šeit kopā izstrādājam, un šeit arī dažkārt ir tie klāt, kas kļūdas ir pieļāvuši, un mēs lemjam par Eiropas infrastruktūru, un tā ir pamat problēma, ar to saskaramies bieži. Tā, piemēram, domāju, ka tieši ceļu infrastruktūras jautājumā daži ex-ante risinājumi jāparedz. Partnerība tāda, kā tad, kad dalībvalsts piesaka kādu projektu, un mums ir jāsaka, nu jā, tikai tādi projekti ir iesniegti, kas nu tieši vai vairs neatbilst kritērijiem, ko esam noteikuši. Nu, tāda situācija ir tāda ļoti reti īstenota partnerība. Šeit es zinu, ka, protams, jaunās dalība valstīs un arī vecās dalība valstīs ir vēlme pašiem lemt. Uh, un vienmēr un visur, kas un kā tiks uh, izbūvēts, bet nu jautājums ir, vai uh, tam ir jāsaņem līdzfinansējums. Un tās ir tādas nozīmīgas lietas, un ja mēs šeit principus soli pa soli atmetam, ko esam iepriekš noteikuši, tad daudz kas diskusijās par šīm gigantiskajām summām, par kurām runājam, tad situācija būs ļoti sarežģīta un uh, būs grūti mums uh, uzsvērt mūsu ticamības principus, un es domāju, ka tas ir nozīmīgi. Bet nu, centrālais jautājums manā skatījumā ir sekojoši. Vai šeit partnerība ir reāla? Ja dažu valstu vēlmes ir uh, pilnīgi citos virsienos vērstas. Paldies, un tagad Ajāla Senders kundze. Paldies priekšsādātāji. Arī es gribētu pateikties Kramer kungām par viņa priekšlikumu, un es gribēju uzsvērt vairākus elementus. Es saprotu, ka uh, tagad ir īstais brīdis prasīt visus dokumentus, kas ir nepieciešami, un īpaši vajadzētu uzsvērt jautājumu par zaļajām darba vietām. Tagad mums ir um, apmēram tāds priekšstats par to, kā tas varētu būt, bet pat komisijai nav pietiekamu dātu, lai izanalizētu cik darba vietas būs, un skaitļu nekādu nav. Un īpaši tas attiecās uz ilgspējīgu transporta sistēmas attīstību. Un tad es vēl gribētu pateikt, ka vēl bez uh, lokālās sadarbības mums ir nepieciešams īpaši kohēzijas fonda sakarā kaut viens vārdiņš par to, kur risināt konfliktus. Jo bieži vien tur ir runa par ļoti lielām infrastruktūrām un milzīgām investīcijām, kas um, nu, nevienmēr ļoti labi tur apmainās arī informācija starp nacionālo līmeni un reģionālo līmeni. Mums vajadzētu arī izstrādāt nacionālās stratēģijas, un tur ir jāuzsver, kādi ieguvumi būs reģionos no šīm infrastruktūrām, jo Citādi rodas tāds iespējas, ka reģionam no augšas pasaka, kas viņiem ir jādara, bet viņi nesaprot, kāds viņam no tā būs labums. Uh, Tāpat arī šķiet svarīgi atbalstīt pilsētas. Un to vajadzētu atbalstīt. Nu, protams, subsidiarietāte vienmēr e, ir sardzē, lai neļautu komisijai par daudz iejaukties. Bet arī pilsētu transportā ir nepieciešamas e, inovācijas. Es domāju, ka to mēs noteikti varam atbalstīt. Tāpat e, es varu pilnīgi atbalstīt to, ka par turismu ir kaut kas konkrēti jāpasaka. Tur ir nepieciešama atsevišķa stratēģija un ir pavisam skaidri jāpasaka, ka tiek piemērot arī īpaši e, noteikumi tād, ja ir kaut kāda sadarbība starp Eiropas Savienības reģioniem ar reģioniem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, īpaši pierobežu zonās. Nu, un visbeidzot, priekšstādātāja kungs, es gribētu teikt, kā mēs nevaram tikai ar pātagu dzīt uz priekšu, vajag arī kaut kādu burkānu piedāvāt. man liekas, ka pie tā mēs varētu piestrādāt, eh, lai būtu ilgspējīgs transports. Lūdzu, tālāk komisija. Thank you very much. Paldies, priekšsēd. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Debats bija ļoti plašs, un es tikai pa dažiem jautājumiem gribētu runāt. Deputāti deputāti jau eh, runāja par daudziem jautājumiem, kurus arī mēs savās likumdošanas priekšlikumā eh, esam, uz kuriem esam vērsuši uzmanību. Mēs tagad gribam runāt uz, vērst uzmanību uz to, ka visi ES fonda, fonda programmas ir vērst uz uh, gudru, ilgspē, viedu, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmu. Uh, E, tam ir jāparādās ar nacionālu līmenī partnerības programmā un operatīvajās programmās, kā jau esošā pro, pro, periodā. Par kopīgo strateģisko ietvaru, tas tika pieminēts vairākās intervencēs, mēs piedāvājam deleģētu tiesību aktu, kā vienu no jauniem likumdošanas veidiem. Parlamentā padomē tomēr vairāk jautājumu par to ir pacelt, komisija gatavo uh, iekšējo dokumentu nākamajo dienu gaitā, kur būs pat to sniegt vairāk informāciju par šī dokumentu status beig beigās. E, Runa nav tikai par mūsu likumdošanas priekšlikumu, bet tas būs katrā ziņā pieejams nākamajās dienās. Otrs mūsu priekšlikuma elements ir bijis, kā jūs ziniet, maksimizēt finansējumu fondu ietekmi, un to mēs darām ar tematu tematisku koncentrāciju. Ir 11 tematiskie mērķi, kas attieksies uz visiem pieciem fondiem. Mēs runājam uh, par ERDF un kohēzijas fondiem, pētniecības un attīstības fondu. 80%, 60% un 50% koncentrācija uz trim tēmām pētniecība, inovācijas, MBU konkurētspēja un eh, zemu oglekļu izmešu ekonomika. Eh, tieši pēdējā ir arī pieminēta vairākās intervencēs šajās debatēs šorīt. Trešais elements vēlamies vērst lielāku uzmanību uz rezultātiem. Mūsu politika gadu gaitā ir bijusi vērsta uz to, lai eh, mēs eh, uzraudzību un kontroli, analīzi uzlabotu, taču tas ir jāuzlabo jau no sākuma, no programmēšanas brīža, kā to panākt. Piemēram, vienādu indikātoru noteikšanā, lai mēs varētu labāk redzēt visā Eiropas Savienībā, kam līdzekļi tiek izmantot. Arī ex ante kondicionalitāte. Eh, mēs raugamies uz to, lai um, pirms līdzekļu tiek tērēt pētniecībai transportā, mums ir nepieciešama stratēģija, lai saprast, kā tas iekļaujas plašākā pilsētas reģiona vai dalību valsts plānā attiecībā uz performance rezervi 5%, tas ir burkānu un uh, stibas princips. Uh, burkām un pātagas, eh, un tas attieksies ne tikai uz kohēzijas politiku, bet eh, tas tiek īstenots visās citās ES e ekonomiskās pārvaldības jomā arī dzan. Runāt par vienkāršošanu, tas izskanēja vairāk kārt, ka, ziniet, ne tikai mūsu politikā, bet visās finansējuma politikās daudzgad finanšu eh, plānā mēs esam centušies tiešām lielu uzmanību vērst uz vienkāršošanu, jūs redzēsiet, ka pirmie 80 punkti regulā attiecas tagad uz visiem pieciem uh, fondiem, līdz ar to eh, dažādo noteikumu skaits tiks mazināts būtiski. Mēs arī ar dažādu fondu programmām, vairāk fondu programmām tagad vēlamies uz tām virzīties, ieviešot uh, vairākas, vairāk tādu noteikumu, kas attiec uz visām programmām vienādi Un visbeidzot, pirms es došu vārdu savam kolēģim, kurš runās par transporta jomu konkrēti gribētu pieminēt, ka mēs esam cenšies stiprināt partnerību. Īpaši, ja parlaments ir bijis ļoti aktīvs, uzsverot nepieciešamību stiprināt to nākotnes programmā, neskatoties uz to, ka kohēzijas politika vienmēr ir bijusi zinām, ka viena no politikas jomām, kas visveiksmīgāk partneris saved pie galda. Ļoti konkrēti, esam ierosinājuši, ka partnerība neiesaistītos ne tikai katrā uh, programmēšanas posmā, tātad arī sagatavošanā, eh, implementācijā, izvērtēšanā, uzraudzībā, bet ka arī būs uzvedības kodeks, ko pieņems komisija. Tas ir atsaucoties uz parlamentu prasību reģionu komiteju un ekonomisko un sociālo komiteju, kas ir to prasījuši. Saskaņā ar vienotu strateģisko ietvaru, mēs eh, iekšējā darba dokumentā eh, to visu izskaidrosim, lai iesaistītās puses varētu ar to arī iepazīties uz papīra. Es ceru, ka nerunāju pārāk gari, un tagad es labprāt dotu vārdu savam kolēģim, ja atļausiet, kurš par transporta aspektu konkrētāk izteiksies. Lūdzu, turpiniet, saka priekšsēdus. Cerams, ka Mihēls eh, beigās arī varēs tikpat īsi izteikties. Paldies, priekšsēdus Es tiešām gari nerunāšu par transportu jomu. Protams, tas, ko jūs redzat dokumentā, atspoguļo to, kas ir arī citās likumdošanas e, jomās. Protams, mēs ļoti rūpīgi ieskatījāmies Baltijā grāmatā transporta un citās direktīvās, tas te atspoguļojas. Šie noteikumi, kas jums ir uz galda tagad ir liels solis tajā virzienā, lai ilgspējīgi transportu veicinātu, jūs redzat schēmās, kā arī investīciju prioritātēs. Mēs arī cenšamies vairāk atbalstīt ilgspējīgus transporta veidus, to darot konsekventāk nekā līdz šim. Cenšoties ņemt vērā līdz šim līdzinējās mācības, kā to visveiksmīgāk darīt. Un šeit jūs redziet ex ante kondicionatātes ietekmi, kas ir ieviestas, lai palīdzētu dalību valstīm veicināt ilgspējīgs transporta projekts gludi un saulaicīgi. Daudz dalībvalsts pat laban vēl saskarās ar lielām grūtībām to darot pat laban. Tas arī bija galvenais, ko gribēju teikt. Paldies! Mihēl, vai e, tu vēlies kādu apkopojumu izdarīt? Nu, sākumā es gribētu teikt paldies visiem par uh, jūsu domām. Un domāju, ka sadarbība būs tāda, kā mēs uh, Baltās grāmatas uh, izstrādes laikā ar Meķu Grošu īstenojām. Nu, politiskās grupas tiks iesaistītas un pirms uh, ziņojuma 24. aprīlī prezentēšu un balsojumu 31. māja. Mēs diskutēsim vēl 29. un 30. maijā. Es aizmirstu divas lietas - deleģētos tiesību aktus, tos nepieminēju. Rikē kungs, kas uh, norādīja uz to, un, protams, arī komisijas uh, ierēģiem ir ļoti labi, ja visiem ir deleģētie tiesību akti, tad parlaments viņiem netraucē. Bet tad jums vajadzētu būt ievēlotiem Eiropas vēlēšanās, un tad jūs varētu kā tāds pārstāvi darboties. Mēs esam ievēlēti, es esmu pret to, ka jums tiek izdots nu, tāds. Tāda papīra lapa ar parakstu visām darbībām. Nu, jūs saņemat tādu tā kā absolūto pilnvaru visām darbībām un varat uh, visu darbīt, darīt, ko vēlas, vēlaties. Nu, es esmu pret to. Un tikā kundze. Jā, protams, es zinu, ka jaunajās dalību valstīs ir uh, nepieciešams būvēt uh, ceļu satiksmi, bet es zinu, ka tieši jaunajās dalību valstīs kopš uh, tās ir es dalību valsts it īpaši investīcijas nolika. Uh, um, ceļos un dzelzceļš tiek pamests novārtā. Un tas arī ir spēkā Rumānijā. Es gribēju braukt Rumānijā, um, izmantot vilcienu un nevarēju bija jābrauc ar mašīnu. Tas pats ir spēkā pret uh, Ungāriju, Poliju. Nekas nav sagatavots un 1,2 miljārdus viņi uh, vēlas uh, saņemt un investēt dzelzceļā, bet nekas nav darīts. Nu, un jābūt uzmanīgiem. Ja mēs nākošos 20. Uh, gadus paplašinam autoceļu, tad pārāk vēlu mēs sāksim īstenot dzelzceļu projekts, jo visi jau brauks ar mašīnām. Tā tad jāskatās, kāda ir CO2 izmeša un kāds ir laika faktors starp Berlīnu un Hamburgu. Ir laba satiksme un autoceļam ir mazāka nozīme un lidas, lidmašīnas satiksmē praktiski nav nekādas nozīmes. Uh, tā bija ļoti saprātīga investīcija samērā izdevīga investīcijās, un a, tagad efekts ir liels. Protams, tā jādomā. Es neesmu dogmatisks un negribu teikt, nu, nevienu metru a, ceļos neizbūvēsim. Tā nē, bet, nu, jāievēro klimata pārmaiņas, klimata aizsardzības iespējas un arī investīciju iespējamība. Paldies! Paldies, Mihēl! Balsojums komitē varētu būt māja beigās 31. mājā. Sagaidīsim atzinumu un tad būs diskusijas termiņi grozījumiem tā tālāk. Paldies! Līdz ar to šī rīta sanāksim varam beigt, turpinam akal trijos ar pētījumu prezentāciju par TNT finansēšanas instrumentiem. Paldies!